Okay, good, good, good morning. Labrīt kolēģiem, saka priekšsādātāji. Labrīt visiem. Es ļoti atvainojos, ka sākam ar nelielu nokavēšanos, bet šķiet, ka pāris deputāti ir pazuduši, bet mēs tiešām taču norādījām procedūru, to procedūru, kādu grasamies šorīt izmantot. Kā jūs labi zināt, sākotnēji mums bija paredzēta viedokļu apmaiņa ar prezidentūras pārā, pārstāvu savu gādo kundzi. jo bijām viņu uzaicinājuši saskaņā ar mūsu jaunajiem Lisabonas līguma noteiktajām pilnvarām, bet nu viņa diemžēl nevarēja ierasties, viņai nācās šo tikšanos jau atkal atcelt, un tāpēc es pieņēmu lēmumu eh, pēc vairāk deputātu ierosinājumu, ka organiz... mēs varētu organizēt debates, organizēt debatas par jautājumiem, kas šobrīd ir aktuāli attiecībā uz ekonomisko uzraudzību un reakciju uz eh, to, tam, to rīcību, ko īsteno Grieķija, lai uzlabotu situāciju tautsēmniecībā. Nu, šķiet, varu dot jums pavisam tādu īsu kopsavilkumu. Es gan pārliecinātu, ka jūs visus inf informētu par to. Pagājušajā svētdienā Eirogrupas ministri aktivizēja atbalsta mehānismu Grieķijai eh, pie nosacījumiem, kas tika atkarīgi 11. aprīlī arī formulēta. Trīs gadu kopēja programma kopā ar, starp Eiropas Savienību un Starptautisko valūtas fondu. Tātad tāda vienošanās panāk. Līdz ar to 110 miljārdi eiro tiek nodrošināta Grieķijai, lai Grieķija varētu savus finansējuma vajadzības apmierināt. Eirozona tur piedalās atsevišķas dalību valstis ar 80 miljārdiem eiro un līdz 30 miljārdiem tiks piedāvāti pirmajā gadā. Politikas nosacījumi tiks paredzēti padomas lēmumē saskaņā 128 un 138 pantu. Un šos lēmumus pieņems ECOFIN turpmākajās dienās. Mēs sākotnēji lūdzām Salgado kundzei ierasties šeit uz komiteju, pamatoties uz politikas rekomendācijām, kas pieņēma, ko pieņēma Ekofina 16. februārī šī, šā gada sākumā. Nu, un, protams, situācija ir pavirzījusies uz priekšu, un, protams, šis, šī deklarācija vairs nav tā pati svaigākā deklarācijā, un jāsaka, Eh, ka tā, man tas jādara milzu nožēlu, ka tā brīdī, kad nosūtīja ielūgumu tūlīt pēc šīs mm, rekomendācijas pieņemšanas februārī, nekas nenotika, un lūk, nu ir jau mājas, un Salgādā kundze joprojām nav varējis atrast, rast iespēju ierasties pie mums un runāt ar mums. Uh, Es ņēmu vērā to, protams, arī, ka Eiropas parlamenta deputāti un īpaši ekonomikas komitejas deputāti beigu beigās da, tiem nākas informācija gūt no avīzēm. Un prezidentūras atbildīgais e, pārstāvis nevar ierasties pie mums. Es piedāvāju šādu sanāksmi noturēt arī aiz slēgtām durvīm. Uh, jo tika izteikts arī bažu par to, ko drīkstētu un nedrīkstētu atklāt pauz, bet nu šobrīd jāsaka, šāda tikšanās vispār nav varējis notikt, Salgādā kundze nav ieradusies, viņa joprojām apgalvo, ka nevar ierasties. Nu šobrīd mēs mēģinam rast iespēju viņai ierasties Strasbūras plenārsais laikā 17, no 17 līdz 20. mājam. Tālāk turpinot. Um, darbu. Zinām, ka ECB pirmdien vienojās par īpašu attieksmi pret parādu instrumentiem un e, ķīlu politiku, un e, Van Rompuy kungs savukārt ir uzaicinājis valstu un valdību vadītājus no Eirozonas uz pusdienām, 7. maijā uz uh, pusdienām, lai izskatīt nacionālās parlamentārās procedūras, kas būtu jāīsteno nākamo dienu laikā, lai panāktu to, ka attiecīgie piešķīrumi, līdzekļu piešķīrumi Grieķijai varētu tikt izmaksāti. Papildus minētajai krīzei tiek paredzēts īstenot pirmo viedokļu apmaiņu par mācību, kas jāgūst Eirozonai no šīs krīzes, ir tīpaši attiecībā uz ekonomisko pārvaldību. Un cik tālu es to saprotu, tad pirmā darba grupas tikšanās, kas īpaši izveidota Eiropadomā, martā, lai risinātu ekonomiskās pārvaldības notikumu, notiks 21. maijā. Šī darba grupa eh, visdrīzāk sastāvēs no finanšu ministriem, un arī šajā gadījumā man jāsaka, parlamenta loma ir ignorēta. Tā nav precizēta. Mums pilnīgi noteikti ir dažas atsevišķas kompetences saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu. Un neskatoties uz to, ka esam nosūtījuši pieprasījumu par, pēc informācijas, joprojām tiekam ignorēti nu, nevar atrast nekādu pieklājīgāku veidu, kā to vienkārši noformulēt. Nu, tā tas ir. Un kā jūs zināt, mūsu komiteja ir organizējusi vairākas uzklausīšanas, kurās jau esam šos jautājumus pētījuši un domāju, ka tas ļoti labi parāda, ka esam rīkošies ļoti atbildīgā veidā. Esam centušies uzlabot ekonomisko koordināciju, uzraudzību, krīzes pārvaldību, turklāt vēlējamies arī stiprināt finanšu tirgus pārvaldību, regulējumu un krīzes pārvaldību, vienlaicīgi uzlabojot arī statistikas datu uzticamību. Nu, un, protams, ka mēs esam ļoti aizņemti arī savā parastajā darbā, kas saistīts ar nākotnes finanšu tirgu struktūru, uzraudzību un regulējumu Eiropas Savienībā. Pavisam drīz uzsāksim darbu arī pie jaunās revīzijas kompetencēm, kas tiks piešķirts Eirostat. Bet man vēlreiz jāuzsver, ka mums ir aktīvi jālīdzdarbojas ekonomiskās pārvaldības diskusijās, un mums vajadzētu pilnīgi noteikti centties panākt spēcīgu nostāju līdz gala beigām šai komitejā, līdz gada beigām, Un tāpēc gribētu izmantot šo iespēju, varbūt eh, sākt tādu kā neformālu viedokļu apmaiņu par šo jautājumu, un tad pēc tam eh, varam arī runāt par tām eh, mācībām, kas mums jāgūst no šīs krīzes. Nu, tāda ir tā vispārīgā informācija, kuras kontekstā tad mēs šīs debatas organizēsim, un vispirms tad, un tāpēc tagad arī došu vārdu deputātus. Pirmais manā sarakstā ir Žans Pauls Gozes, un pēc tam Garsija Margājēla. Redzu jārokas ceļas ļoti labi, pervanča, bērēs, šuntisa kungs, anī podimata. Nu, es pilnīgi noteikti esmu pārliecināta, ka mums būs gana laika, lai visus arī šodien uzklausītu. Žanpaul, lūdzu, paldies priekšsādātāji, <clears throat> izteikšos īsi. Gribēju teikt, ka mēs pilnīgi atbalstam jūsu priekšlikumu un arī piekrītam jūsu nožēlē, ko paudām par to, kādā veidā padomas pārstāvi attiecas pret mums. Uh, Un es gribētu teikt, ka mēs taču šeit runājam par banku un finanšu sektoru uzraudzību. Mums ir četri galveno grupu koordinātori. Un mēs uh, zinām, ka ECOFIN jau ir strādājis pie šiem jautājumiem, un parlamentam ir tikpat daudz kompetenci, cik padomē. Tātad tā ir parlam, nostāja par parlamentu prerogatīvām. Mēs pilnībā atbalstam jūsu uh, tālākos pasākums. Mēs arī augstu vērtējam programmu, ko jūs ierosināt. Tātad eh, to, ka šai grupai ir efektīvi, efektīvi jārīģē uz šādiem finanšu uzraudzības jautājumiem. Tātad gribēju paust jums atbalstu, un tas arī lielākoties bija viss, ko gribēju teikt. Lielas paldies, Žozē! Paldies, priekšsēdētāji! Nu, koordināt, turpināšu koordinātoru iesākto. Esmu ārkārtīgi sarūktināts par to, kā padome ir uzvedusies. Bija Nacionālo parlamentu tikšanās 16. un 17. datumā, un šķiet, ka daudziem bija jādodas prom, ģenerālsektorās palika, nav šobrīd, kad viņi šeit, es nezinu, kāpēc tas tā ir. Nezinu, kāpēc valsts sekretārs, tātad eh, Spānijas ministre nav šeit šobrīd. Pagājušās nedēļas trešdienā bija pirmā reize, kad man bija tikšanās ar padomus pārstāvjiem, bet līdz tam brīdim, jāsaka, man nebija nekādas nojausmas par to, kāda ir, kāda ir padomus nolūki. Un tas ir ļoti grūti, tādā gadījumā grūti izstrādāt savu nostāju, grūti panākt arī vienošanos pirmajā lasījumā, ko mēs labprāt būtu gribējuši panākt. Un domāju, ka mums jāizteno savas pilnvaras, sava autoritāte un jāliek viņiem parlaments tomēr uzklausīt. Vakardien man bija četras sanāksmes Eh, saistītīs krīzi, un šķiet, ka šorīt arī būs diskusijas mūsu pašu starpā, un no padomas patiešām neviena arī šeit nav klāta. Nu, ļoti jau labi, ka mēs varam par to parunāt, bet nedomāju, ka tas nāk par labu darbam, ko vēlamies paveikt. Paldies, saka priekšsādātāji. Pērvanš Beres lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es piekrītu tā, tā nožēlē, ko pauda deputāti, joprojām nezinām, kā tad bija tie iemesli, kāpēc Salgādo kundze nevarēja būt pie mums šorīt. Kā saprotu, tad jūs gribējāt izmantot šo laiku, lai tādā globālā veidā runātu par parlamenta funkcijām un par to, kā parlaments var iejaukties, kā rīkoties makroekonomikas jautājumos. Uh, ņemot vērā pašreizējo kontekstu un situācijas steidzamību un ārkārtas situāciju, jo tas, kas šobrīd notiek, pilnīgi noteikti ir ārkārtas situācija, īpaši attiecībā uz Grieķiju. Un tas liek mums rīkoties ļoti strauji, iejaucoties šai krīzē, tāpat laikā mums, protams, ir atbildība arī parasto ārpus krīzes laikā mums ir jāregulē šī situācija un arī šajā krīzes situācijā rīkojas. Un man tomēr gribētos atgādināt, ka šīs divas lietas ir jātur atsevišķi. Tātad viena lieta šī makroekonomiskā situācija, tas nav saistīts tikai un vienīgi ar krīzes pārvaldības mehānismu izveidi, nē. Tas nav, mēs vairāk runājam par globālu pārvaldību, ekonomisko pārvaldību. Domāju, ka jānošķir šīs divas jomas, arī jurisdikcijas eh, likumdošanas jomā. Ļoti daudz esam ieguldījuši arī uzraudzības pakotnes izstrādāšanā. Un šim parlamentam ir ļoti svarīgi, lai šajā tekstā tiktu saglabāts arī tāds kopējo interešu skatu punkts Es saprotu, ka mūsu, mūsu nostājai piekrīt arī eh, ļoti daudzi citi. Un jāsaka, līdz šī gada beigām šai pakotnē ir jābūt pabeigtai, tā lai tā varētu ar nākamā gada janvāru stāties spēkā. Tie tā ir uzraudzības uh, instrumentu pakotne, tiesību aktu pakotne, pie tā strādājam jau vairākus gadus. Un nevaram to atkal no jauna atsākt pārspriest ar citām definīcijām. Mēs jau esam ilgi pie tā strādājuši, tāpēc vajadzētu mazliet pagaidīt. Un tam ir jābūt kaut kam vairāk nekā tikai kaut kādu atsevišķu tiesību aktu kopumam, un tur ir visas problēmas jau identificētas. Jūs pieminējāt Grieķiju un darba grupu, ko izveidoja Van Rompuja kungs. No padomas puses, gudīgi sakot, manuprāt, tā ir tā, tas tāds labs solis. Tas nozīmē, ka Van Rompuja kungs ehm, vēlas darboties un ka viņam ir ambīcijas, viņam ir vīzija attiecībā uz to, kādai vajadzētu būt ekonomiskajai pārvaldībai, bet tajā pašā laikā jāskatās, kā tad situācija norisinājusi, kā tad tika izveidota šī darba grupa, kā tika noteikts tās mandāts. Eh, Van Rompuja kungs pats pašā pēdējā mirklī deva instrukcijas komisijai. Jo pirms oficiāli viss sākās, pirms uh, šīs divas lielās valstis, kas savā starpā strīdējās par šiem stabilitātes paktiem un tam līdzīgi, neatbilda visām eh, procedūras normām. 12. māja paziņojums tiks eh, pieņemts, jādomā, un tas, protams, ir labi. Bet jautājums joprojām ir par to, kam tad kalpo šī darba grupa? Nu, manuprāt, divām lietām. Pirmām kārtām, šī, tā, šī darba grupa saņēmusi mandātu uh, Um, mainīt, modificēt līgumu. No otras puses, Žans Klods Junkers savukārt visdrīzāk to sasauks um, kopā ar finanšu ministriem. Nu, to mēs jau uzreiz saucam par uh, starpvaldību konferenci, un Lisabons līgums tādā gadījumā Eiropas parlamentam dod iespēju pieprasīt um, sasaukt konvenciju. Es, protams, apsveicu iniciatīvu, ko kas ir šādā veidā uzņemta un uh, par Eiropas parlamenta iniciatīvu līdzdarboties šajā darbā, bet visam godīgi sakot, ka daini. Tas, ko mēs pieprasām, mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments tiek pārstāvēts viens uh, personas kārtā pret 27 ministriem, Un vēl piedāvājam ļoti būtisku centrālās bankas lomu. Un es domāju, tas mazliet ir kļūdaini. Mums vajadzētu pārdomāt mazliet par to, kādā veidā šai lietā iesaistīties. Tajā brīdī, kad viss šis pasākums noslēgsies, nu, protams, labi, tas ir ārkārtas pasākums, un mēs runājam par krīzes mehānismiem. Uh, Mēs pēc tam, protams, pārspriedīsim, kā tas noticis. Arī komisija nāks klajā šo paziņojumu 12. maijā. Tiks izstrādāt arī tiesību aktu un, protams, atkal Eiropas parlaments varēs, iesaist, varēs iesaistīt procesā. Bet eh, vai tiešām mēs gaidīsim to brīdi, ja tomēr jau šobrīd sāksim rīkoties? Mums taču ir arī mutiskie jautājumi, kurus varam uzdot līdz 12. maijam. Mēs varam sagatavot iniciatīvas ziņojumus. Un es ierosinātu par to runāju arī jau vairākus gadus, kā papildus tai institucionālajai lomai, kas mums ir papildus likumdošanas e, funkcijām, mēs varētu mēģināt e, pateikt, ko vēlamies, lai padomi dara. Jo risks ir tāds, ka šī Van Rompuja darba grupa, kas, protams, tur šeit ir ļoti kvalitatīva un ar daudz ekspertīzu un tā tālāk, tomēr uh, varētu kalpot kā tāda arbitrāža un starpvaldību konference faktiski, un tā, nekas tāds mums šobrīd nav vajadzīgs. Jo mums gal galā šobrīd ir jāspēj rast kopējās kolektīvās intereses, un tās ir jāizstāvēt. Un tāpēc es ierosinātu uzņemties iniciatīvu šeit no mūsu parlamentu puses, bet nu, ar savu atbildību un ar savu atbalstu arī izveidot tādu padomdevēju grupu, kas darbotos paralēli šai grupai un kas varētu veidot eh, debates ar ekspertiem, akadēmiķiem, juristiem un kas varētu dot savu ieguldījumu kopējās debatēs tā, Lai nebūtu tā, ka mēs nonākam lūk pie tā, ka šādā gandrīz starpvaldību konferencē viņi izlem kaut ko citu, bet es saprotu, ka šeit nav pārāk, es atvainojos, ka izsakos tik ilgi, bet esam, te nav tik daudz deputātu klāt, tāpēc ļaujos, ļauj mazliet izteikt, gribētu mazliet ilgāk izteikties. Tāds bija mans priekšlikums. Lielas paldies, Pērvanša. Es tiešām ar prieku uzklausīju jūs teikto, jo eh, jūs esat pieredzējis ne tikai vadot eh, šo komiteju, bet arī daudz citas komitejas. Svens Gigolds, tad Anelī, pēc tam Šultis. Un, uh, ja vēl kāds vēlas izteikties, tad lūdzu paceliet roku Vikija. Jā, Svenam vārds tagad. Nāsmu īsti pārliecināts. Pašlaik mēs uh, uzsvaru liekam ne tik daudz uz būtību, bet gan uz parlamentu lomu šajā procesā. Tā kā mums ir uh, mazliet vairāk laika, es domāju, ka mums vajadzētu sastruktūrēt šo problēmu. Ja mēs runājam par būtību, tad, eh, manuprāt, mums ir visnotaļ daudz iemeslu apspriesties. Vācu plašsaziņas līdzekļos, piemēram, Langina kungs ir aicinājis eh, Grieķiju izslēgt no eirozonas. Citi tautas partijas grupas deputāti uh, pauž citu nostāju. Uh, ir dzirdēt arī savādāk viedokļi. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu apspriesties par būtību. Taču man ir jāsaka, ka es nožēloju to, ka mums nav bijis iespējas sagatavot eh, rezolūcijas projektu. Uzskatu, ka rezolūcijas projektā bija iekļauti daudzi labi punkti. Uzsākām arī grozījumu procesu, daudzi kolēģi iesniedza grozījumus. Uh, Ja cilvēkus neapmierina daļa no šīs rezolūcijas, mēs varētu par to apspriesties, taču pašlaik esam jau nedaudz iekavējuši šo darbu. Ja mēs sūdzamies par parlamenta darbu un parlamenta lomu šajā procesā, proti, ka padomē neņem to vērā, tad mums nevajadzētu būt pārāk pārsteigtiem. Galu galā mēs ieguldījām vairākas nedēļas darba, un pēc tam mēs nenobalsojām par šī darba rezultātu. Jāsaka, ka to tiešām nožēloju. Manuprāt, ir patiešām žēl, ka mēs e, nevarējām turpināt darbu, nevarējām stingri paust savu nostāju. Uzskatu, ka būtu bijis iespējams apspriesties vēl vairāk, lai mēs varētu nonākt pie vienprātības. Ja runa par uh, tādām federālākajām grupām šajā parlamentā, taču pašlaik uh, mēs esam tā kā atkrituši atpakaļ. Es labprāt uzklausītu arī citu viedokli. Manuprāt, šis darbs ir gājis zudumā. Mēs pie tā atgriezīsimies tad, kad būs jau par vēlu. Manuprāt, tas nebūtu nav labi. Tad par būtību es gribētu izteikt komentārus mazliet vēlāk. Paldies! Es nedomāju, ka mēs šeit upurējam darbu, kas jau ir paveikts. Te ir runa par tādiem, kas uzskata, ka nevajadzētu rīkoties, ka mums vajadzētu reaģēt uz padomjas nostāju pienācīgi. Nākamā runātāja lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji! Jūs eh, patiešām labi izstāstījāt eh, šo kopsavilkumu par eh, iepriekš paveikto darbu un visiem procesiem. Es gribēju runāt par pērvāņšas priekšlikumu, es gribētu runāt arī par darba grupas izveidi un par tā saucamo gudro ekspertu grupas izveidi. Mums ir jādomā par finanšu vadības stiprināšanu. Manuprāt, šie visi jautājumi ir ļoti būtiski. Man ir vairāki komentāri attiecībā uz šo vienprātību, ko it kā vajadzēja sasniegt. Tie ir runa par trojkas sarunām un par Grieķijas eh, valdību. Šķiet, ka tas ir novedis pie tā, ka ir izveidota eh, vistaupīgākā, visstriktākā mm, taupības programma, kāda vispār jebkad ir izskatīta Eiropā. Šajā programmā ir trīs eh, virzieni - orientēšanās, eh, struktūrālas pārmaiņas, kuras vajadzētu ieviest ekonomikā, un treškārt mehānisms banku programmas stiprināšanai. seši, par 6% vajadzētu samazināt uh, budžeta deficītu, tad no 13% uz 6%. To vajadzētu darīt, uh, pamatojoties uz eh, šo programmu, ar šīs programmas palīdzību. 6,5% un visu šo gadu laikā vajadzētu sasniegt manis pieminēto mērķi. Tieši par to arī notika apspriedzes ar trojku. Tieši šādā veidā deficīts no 2013. gada varētu strauji sarukt. Patiešām šī programma ir pati striktākā, kāda jebkāda Eiropā ir pieredzēta. Šajā programmā ir paredzēts samazināt izdevumus valsts sektorā, samazināt arī pensijas, piešķirt par 8% mazāk atalgojuma valsts ierēģiem. Tāpat ir runa par nodokļu labāku izmantošanu, nodokļu uh, iekrājumu veidošanu, te ir runa par uh, nodokļu uzlikšanu cigaretēm, te ir runa par jaunu apdrošināšanas sistēmu, pat tiešām te ir runa par pamatīgām struktūrālām pārmaiņām. Es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi tas, ka Trojka jau sen šo programmu, par šo programmu ir paziņojusi. Un uh, šie ietaupījumi ir jās, jāpielīdzina tiem mērķiem, kas ir uzstādīti. Tas nozīmē, ka šis uzdevums ir ārkārtīgi sarežģīts. Te vajadzētu iesaistīties pilnīgi visiem. Pilnīgi visiem Grieķijā vajadzētu piedalīties šajā atbalsta mehānismā un arī visā programmā. Mums visiem patiešām interesē, lai šī programma tiktu īstenota pienācīgi, lai šīs programmas īstenošanā nerastos nekādas problēmas. Mums ir jāpanāk, lai viss, kas ir jāizmaksā, tiktu izmaksāts. Ir jānodrošina, lai arī nākotnē mēs rīkotos tāpat kā agrāk. Es uzskatu, ka šai programmai bija ļoti liela nozīme, kā jau Pervanči to pie, pieminēja. Galu galā mēs varam daudz ko mācīties no Grieķijas krīzes. Mūsu valdība ir uzsākusi daudzas pozitīvas iniciatīvas, lai mēs varētu izdarīt secinājumus un varētu piemērot praksē visas šīs inici iniciatīvas. Es uzskatu, ka šai Grieķijas krīzē ir nacionāli parametri, bet tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka situācijas pasliktināšanās ir saistām arī ar Eiropas dimensiju. Šī pasliktināšanās ir sasniegusi jau Eiropas mērogus. Ir jāatcerās arī, ka tagad ir runa par eirozonu. Mums ir jāsaglabā eirozona. Pērvanšā ir taisnība. Mums vajadzētu runāt par jauno paketi tieši šādā nozīmē. Ir jāatcerās, ka ir bijuši vairāki iemesli pašreizējai krīzei. Ir jāatcerās arī, ka citas eirozonas valstis ir izjutušas spiedienu, ir atradušās briesmās. Tieši tāpēc es uzskatu, ka padomei un Eiropas parlamentam ir jārīkojas apņēmīgāk ir jāatcerās, kādus secinājumus mēs varam izdarīt attiecībā uz regulēšanas un uzraudzības eh, politikas izmaiņām, uz banku politiku. Tāpat mums ir jādomā arī, kā mēs varētu optimālāk atbalstīt to, kas tika pieņemts svētdien. Tātad proti Mums vajadzētu panākt, lai šī programma tiktu īstenota bez lieliem sarežģījumiem. Arī Grieķijas pilsoņi tiek aicināti uzņemties šo slogu. Šī programma, potam, protams, nozīmē viņiem slogu. Mums ir jāatcerās arī par citiem Eiropas pilsoņiem, par citiem kolēģiem, kas arī varētu atbalstīt Grieķus šajā smagajā uzdevumā. Lielas paldies, Anī. Nākamais runātājs Šuntis kungs. Šuntis, Vikija Forda, Gīgals izteicās, ka viņš vēlētos eh, runāt par dažiem būtiskiem jautājumiem, tad Jose Manuels un Kracas kundze. Vēl vēl kāds vēlas izteikties? Sofija Šuntis kungs. Jā, pamanīju jūs arī. Lielas paldies, priekšādātāji! Mans pirmais komentārs attiecas uz procedūru un uz institucionālajām problēmām, kas ir radušās dēļ šīs situācijas. Tas attiecas ne tikai uz Grieķiju, bet arī uz daudz ko citu. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt attiecībā uz padomes eh, attieksmi pret mūsu komiteju un arī pret, pret eh, Eiropas parlamentu. Es domāju, ka šeit var saskatīt arī institucionālas problēmas. Te ir runa par līguma ievērošanu. Ko tad es īsti ar to domāju? Es gribētu teikt, ka šī vienošanās ar trojku ir tāda pakete, kas ir saistāma ar līgumu. Tā ir saistāma arī ar nacionālo suverenitāti. Mums ir jāatcerās šī kopsakarība. Es uzskatu, ka diskusijas Grieķijas parlamentā arī uz to norādīja. Ja šī vienprātība ir institucionāla, te es domāju, vienprātība ar ārēju orgānu, tad ar tātad ar Starptautisko monetāro fondu, tad ir jādomā par Eiropas parlamentu. Es uzskatu, ka šo jautājumu vajadzētu uh, traktēt arī politiski. Jūs jau teicāt, ka mums vajadzētu spēlēt uh, savu lomu. Mums vajadzētu domāt arī par nākotni. Mans priekšlikums būtu visas šīs sarunas par paketi kur ir iesaistīta ECB, Startautiskais monetārais fonds un Grieķija, ka par to visu mums vajadzētu diskutēt arī Eiropas parlamentā. Es pieminēju jau iemeslus, kāpēc mums to vajadzētu darīt, un to mums vajadzētu darīt arī politiski iemeslu dēļ. Galu galā šī krīze neatiecas tikai uz Grieķiju, tā attiecas arī uz citām valstīm ir jāatcerās, ka šāds līgums iepriekš nekad nav pastāvējis. Tas ir tāda, tāda, tāda bezprecedenta situācija. Uzskatu, ka Eiropas parlamentam šeit ir pilnvaras, tās mums vajadzētu aizstāvēt, un Eiropas parlamentam vajadzētu pildīt savu lomu. Es piekrītu kolēģiem, kas izteicās iepriekš, es um, piekrītu arī viņu priekšlikumiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu pildīt savus uzdevumus arī attiecībā uz uzraudzības paketi un arī attiecībā uz visas sistēmas reformām. Uzskatu, ka mums ir uh, jāizdara secinājumi arī ņemot vērā pagātni. Mums ir jāatcerās mūsu vispārējā uh, politiskā vadība. Varbūt neesam rīkojušies pietiekami cienīgi. Jebkurā gadījumā Eiropas pilsoņi ir cerējuši uz kaut ko vairāk. Tāpat mums ir jādomā arī par Grieķijas un Trojkas vienošanos. Līdz šim visi jautājumi vēl arvien nav atbildēti īsti. Nav skaidrs, kāda loma ir starptautiskajam monetārajam fondam šādā atbalsta mehānismā. Galu gala vajadzētu ņemt vērā arī līguma 126. panta otro punktu. Galu galā šeit vajadzēja iesaistīt arī Eiropas institūcijas. Uz šiem jautājumiem vēl nav atbildes. Galu galā, kā, kāda darīšana ir starptautiskajam monetārajam fondam Eirozonā? Šie pasākumi, kas ir iekļauti mehānismā, kā jau kolēģi pieminēja, ir visstriktākie, visstaupīgākie, kādi jebkad ir pastāvējuši Eiropā. Un šie pasākumi radīs ļoti smagu slogu Grieķijai. Tas nekādā gadījumā nenodrošinās attīstību Grieķijas ekonomikai. Grieķijas ekonomika noteikti saruks. Mums ir jāatcerās, ka iespējams tas radīs vēl smagākas sekas, līdz ar to būs vajadzīgi vēl plašāki pasākumi. Jebkurā gadījumā mēs redzam, ka Grieķiju trojka praktiski nosmacē. Un šķiet, ka Startautiskais monetārais fonds šeit eh, runās pirmais un pirmais uzstādīs savas prasības. Galu galā mums vajadzētu vispirms atbildēt uz jautājumu, kuram tad šeit ir noteicošā balss. Galu galā Startautiskais monetārais fonds ir šāds ārējs orgāns, un vai tiešām tam ir tiesības runāt šeit noteicošajā balsī. Gal galā šeit ir runa par vairākām valstīm Eirozonā. Nākamais. Notikumi Grieķijā. Galu galā nav vienīgie. Ir jāatcerās, ka arī Spānijā un Portugālē ir eh, noticis daudz kas līdzīgs, un arī šeit mums ir uh, jāuztraucas. Taču neesmu redzējis, ka kāds būtu gatavs diskutēt par šiem jautājumiem. Manuprāt, eiro ir saistāms ar struktūrāliem trūkumiem. Situācija ir smaga, tāpēc, ka pastāv vajās vietas nenotiek uzraudzība pār visu kopējo darbu, pār visu sistēmu. Nav paredzēti nekādi krīzes mehānismi, nav paredzēti aizdevumi šādās situācijās. Negribētu teikt, ka visām valstīm ir līdzīgas problēmas, bet ļoti daudzām valstīm ir parādi. Tieši tāpēc diskusijas par līguma reformu vajadzētu attiecināt arī uz šīm problēmām. Negribētu visu šeit atkārtot, bet ja mēs neatradīsim risinājumu šīm smagajām struktūrālajām problēmām, tad ar eh, grūtībām saskarsies ne tikai Grieķija, bet arī citas valstis. Šeit nerunāju kā Grieķijas patriots. Šeit nav nekādas saistības ar Grieķijas ekonomiku. Uzskatu, ka problēmas eh, pašlaika Grieķijā uh, norāda uz pašas eiro sistēmas vājajām vietām. Uzskatu, ka stabilitātes un izaugsmes pakts nefunkcionē tā, kā tam vajadzētu funkcionēt. Lielas paldies, nākamā izteiksies Vikija Forda. Paldies! Piekrītu pārējiem kolēģiem attiecībā uz viņu vilšanos par to, ka padomē vajadzēja anulēt šīs dienas tikšanos. Es domāju, ka rast risinājumu Grieķijas problēmai nav vienkārši. Tirgos ir bijusi tāda sajūta, ka starptautiskais risinājums, diemžēl, nav bijis vienkārši, tas ir bijis visnotaļ komplicēts. Tieši tāpēc eh, šīs dienas um, tikšanās atcelšana noteikti tikai pastiprinās šīs izjūtas. Es gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu sadarboties ar eh, starptautiskām globālām institūcijām. Avīzēs lasām, ka ekonomiskā krīze Grieģijā ir izraisījusi ļoti ātru un sliktu sociālo krīzi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu tieši satikties ar mūsu grieķu kolēģiem, uzklausīt viņu domas par uh, pašreizēju situāciju Grieķijā. Liels paldies par viņu uh, izklāstu. Taču es uzskatu, ka ir būtiski domāt arī uh, par valstīm, kam ir liela budžeta deficīta, piemēram, uh, Lielbritānija. Arī šīm valstīm vajadzētu atvesaļot savu valsts finansējumu. Šeit nav runa tikai par tirgus uzticēšanos, šeit ir runa par pilsoņu uzticēšanos mums. Uh, Eh, jo viņi mūs ievēlēja šajā parlamentā. Paldies! Eh, es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par jautājumiem pēc būtības, tāpēc lūdzu nerunājiet pārāk ilgi. Runāšu ļoti īsi. Es nāku no tās Vācijas daļas, kur mums svētdien vēlēšanas un es jūtos neveikli par to, kas notika Vācijā pēc tam, ka bija skaidri pateikts februārī un martā, ka Eiropa nepievils Grieķiju. Bija laiks vest pārunas klusumā un mierīgi, un pamat vienošanās varētu būt tāda – ka viss tas ir pārnāts sīki un smalki, bet konkrētā situācija Vācijā, kur ļoti labi zinām, ka eh, partijas, politiskās partijas un valdība eh, arī, eh, ka ļoti labi zina, ka viņu vēlētāji ir ne, neveikli, viņam nepatīk šī ideja, ka jāsniedz palīdzību Grieķijai, un tāpēc ir nepieciešams pastiprināt šīs saiknes. Un es esmu pārliecināts, ka tas ir patiesais iemesls, ka ir, ir izveidota šī Vācijas stiprā pozīcija, kas radīja šis papildu svārstības tirgū, kas tagad izplatās. Protams, galvenais iemesls šī problēma ir pašā Grieķijā, protams. Un man arī nepatīk tas, ka Vācijas eh, eh, tautā, eh, ka tā ir, tas ir tāda parādība, kas varētu radīt arī pašā, nekārtību pašā Eiropā, bet lielas, lielas problēmas pastāv Grieķijā. Un, un tās atšķirīgas no tām valstīm, kā pārējās, nevienai citai Eirozonas ES valstī nav tik augsts deficīts. Un ir patiesi dziļas uh, problēmas Eirozonas veidošanā. Mēs esam to pārunājuši daudz, daudz reizes. Un kā mēs varam tagad rīkoties, ja te pastāv tik liels atšķības konkurēt spējas nodrošināšanā? Un krīze parāde, ka ir kaut kas jādara lietas labā. Tomēr šīs problēmas eh, eh, pastiprināšanās eh, radīja tas, ka nebija nekādas skaidras ziņas no padomas puses, un arī Vācijā uh, Eh, gan valdība, gan prese veidoja kampaņu, lai neko nemaksātu. Arī tie paši ekonomisti tāpat domā, viņi bija ļoti skeptiski pret finanšu tirgu regulējumu un radīja liels debats pašā sabiedrībā un tirgus spēki, protams, tagad grib sodīt, sodīt tos, kas pieļauj kļūdas. Es nevaru to at atrast tādu vietu e, e, Eiropas līgumā, bet pilnīgi ir skaidrs, ka Grieķijā ir jāievieš patiesas izmaiņas. Un es piekrītu tai kritikai par programmu, bet e, tā ir ļoti skarba programma, bet arī jānorāda tas, kā e, ir e, ļoti daudz līdzekļu arī e, tika vienkārši izniekoti ar korupcijas dēļ. Piemēram, arī citas valsts te pielika savu roku, kā piemēram Siemens bija piekukļošanas gadījumi un šie kukuļi jau nav atmaksāti. Uh, jo eh, tas jau viss nenotiek eh, bez papildus līdzekļiem, un šī nauda neatgriežas valstī. Es gribu arī kritizēt citas programmas par eh, šo pārtecības jautājumu, kas, protams, ir saistīts, bet nekas jau netiek darīts mm, tās labā. No jūsu puses, jūsu valdība, ko dara Eh, Grieķ, Gezijas valdība um, Grieķu tautas labā um, kā cīnās ar, šim korup, korup, ar korupciju, ar šiem korumpētajām procedūrējām, lai um, samaksātu nacionālo um, valdības uh, parādu. Un, protams, uh, iedzīvotājiem tas tikai papildus sloks, ja šī programma tiek īstenot. Paldies! Uh, Josei, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es uzskatu, ka šajā eh, diskusijā jānorāda tas, ka tā, šodien tā ir Eh, pirmā diena, kad mēs vispār runājam par to, kā eiro var izdzīvot tik ārkārtīgi grūtā situācijā. Un eh, tik tiešām tā ir patiesa krīze vienotajai valūtai. Es uzskatu, ka kaut kas ir jādara Grieķijas labā, Un ja nē, tad eh, tas būs ārkārtīgi um, uh, niknas sitiens gan Grieķijai, gan monetārajai vienībai, gan arī eh, Grieķijas valsts obligācijai. Kas tika darīts? Tas bija pa daudz pa vēlu, darīts neprofesionāli, slikti, un, protams, tirgus jau darbojas arī krīzes apstākļos, un apstākļi ļoti slikti finanšu smagme ir daudz, daudz pagrūtu Grieķijai, un tas tikai radīs uh, samazināšanos izaugsmē, IKP, un būs ārkārtīgi grūti eh, visu sakārtot, uh, vai, vai mēs paspēsim laikā. Un, um, E, kāda vēl būtu tirgus reakcija, tās varbūt nav pietiekama un uh, nākotnē varbūt būs jādomā pat daudz uh, krasāki soļi. Uh, varbūt pat Grieķijai būtu jāatstāja eirozona. Ko, kādas mācības mēs varam secināt? Monetārā politika uh, Eiropas centrālās bankas eh, rīcība ir bijusi neskaidra un nenoteikta. Pirmajā paziņojumā um, tika noteikts, ka um, eh, SMV nemaz nav jāiesaist Grieķijas jautājumā. Un tad pēc tam bija vēl de debatas par šo jautājumu, ka vajadzētu būt vienotai misijai un, un, un eh, jābūt, eh, eh, jāskatās, kā tik galā ar šo parādu un finanšu nastu. Un mums atgādināja tirgi tirgiem jā, tirgi soda tos, kas ir uzvedušies slikti mēs varam skatīties, skatīties, kas notika iepriekšējo krīžu laikā un kādā veidā var visu saglābt. Attiecībā uz budžetu poli politiku mums bija šeit uzklausīšana, nebija arī pietiekami eh, kārtīgs eh, sakārtota Grieķijas statistika. Un, eh, piemēram, ja mēs tagad salīdzinām 2005. gadu, šie, šī sistēma nedarbojas un e, tas um, arī nedarbojas e, arī Mārciņas ziņā, piemēram, at, attiecībā uz apvienoto karalisti, karalisti, kā 2005. gadā bija uzplaukums, finanšu uzplaukums, tomēr tajā pašā laikā apvienotā karaliste, karaliste bija 3% deficīta. Un tad, protams, šī palīdzības sniegšana finanšu palīdzības sniegšanu. Bet eh, es baidos, ka tas atstās ļoti slikti iespēju uz mūsu valsts budžetiem. Grieķija, eh, Grieķija jāsāk, jāuzsāk izaugsme. jo Grieķija nav īstos sakoncentrējusies attieci, attiecībā uz finanšu eh, nastu 5% apjomā kas pašlaik pastāv, ir risinājums, eh, kas, protams, man liekas īsti nedarbosies. Paldies, Lūza! Paldies, priekšādātājs kundze! Eh, vispirms es vēlētos jums personīgi pateikties un pateikties arī komitejas deputātiem par eh, lielo uzmanību, ko jūs esat pievērsuši Grieķijas situācijai. Es gribētu pateikties par jūsu sapratni, par jūsu solidaritāti. Dažiem varbūt šī solidaritāte bija lielāka, citiem mazāka, tas, protams, ir skaidrs. Bet ir jāatcerās, ka situācija Grieķijā ir smaga, eh, ir patiešām lielas problēmas arī attīstības modelī, kas eh, nebija pietiekami labs. Ir jāatcerās, ka šeit bija runa par ļoti daudzām iespējām, ir jāatcerās, ka ļoti daudzi gribēja šeit iejaukties. Ir jārunā par parlamentu lomu, ne tikai Eiropas parlamenta lomu, bet arī uh, Grieķijas parlamentu lomu. Galu galā abiem šiem parlamentiem ir jāiesaistās krīzes pārvarēšanā. Ir vajadzīga panākumiem bagātākā politika Eiropas Savienībā. Ir jāatcerās, ka šeit nav runa tikai par vienu šo konkrēto gadījumu. Ir jāatcerās, ka institūcijas īsti nav paveikušas savu darbu. Pēc katras krīzes tiek teikts, ka institūcijas nav pietiekami labi rīkojušās, un tad visa struktūra tiek vēl vairāk sarešķīta. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par attīstības modeli. Gan arī katru mēnesi tiek pārbaudīta Grieķijas programma. Tieši tāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu skaidri paust savu viedokli. Proti, Grieķijas parlamentam vajadzētu dot eh, savu atļauju, dot savu piekrišanu, oficiālu piekrišanu. Tāpat kā tas eh, bija agrāk, tad ir vajadzīga parlamenta piekrišana budžetam. Ir vajadzīga atklātas uzraudzības kultūra. Tas attiecas arī uz Eiropas parlamentu, proti Eiropas parlamentam vajadzētu pārbaudīt komisijas programmas un sekotām līdzi. Pašlaik Grieķijā pastāv draudi, ka nenotiks nekāda attīstība pazudīs jebkādi ienākuma avoti. Tie līdzekļi, kas eh, līdz šim bija pieejami, eh, šie instrumenti, ko varēja izmantot, pierāda, ka te ir runa par eh, kādu problēmu. ir jānodrošina investīciju iespējas, ir jānodrošina darba vietas, tikai tad notiks attīstība. Tieši tāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu pieņemt konkrētu nostāju. Mums ir eh, vajadzīga, mēs nedrīkstam pieļaut eh, paralēlu attīstības sabrukumu Grieķijā. Ir jāatcerās, ka ir dažādi budžeta pasākumi, ir taupības programma ko ir pieņēmusi Grieķijas valdība. Ir jāatcerās arī par politiskajām izmaksām. Par to visu mums būtu jādomā. Ir jāatcerās, ka šī problēma pastāv ne tikai Grieķijas līmenī, bet arī Eiropas līmenī, un tieši tāpēc par to ir jādiskutē arī Eiropas līmenī. Tāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu sekot līdzi uh, attīstības modeļa izmaiņā manā valstī. Noslēgumā juridiskais jautājums. Protams, ka arī parlamentam vajadzēja paust savu atzinumu. Šeit ir runa par vienošanos ar starptautisku iestādi, starptautisku fondu. Man ir jāsaka, ka mums par to vajadzēja spriest. Mums vajadzēja saņemt juristu viedokli šajā jautājumā. Paldies! Es uzskatu, ka tomēr būtu jāpakonsultējas ar mūsu juridisko dienestu. Lūdzu. Paldies. Es nevēlējos runāt par Grieķiju. Daudz pirms manis jau izteicās par šiem jautājumiem. Viena, viens komentārs par Jose Manuelu teikto, viņš vairs nav klāt. Eh, es uzskatu, ka neko nevarētu iegūt eh, no izstāšanās no Eirozonas. Manuprāt, eh, tā būtu kļūda. Parādi pieaugtu vienas nakts laikā, un spekulanti līdz ar to pie, vērstos pie kādas citas valsts, tāpēc es neuzskatu, ka šī atbilde būtu īstā. Es nevēlētos eh, neko teikt par ekonomiskā līdzsvara trūkumu. Arī par to jau tika runāts. Tāpat kā agrāk, Eiropas Savienības līmenī nav nekādu pasākumu. Ja runa par attīstību, tad es vēlē, nevēlētos neko teikt. Ja runa par spekulantiem un investīciju banķieriem, kas šeit ir iesaistīti, es uzskatu, ka ir vajadzīgi Eiropas Savienības eh, līmeņa pasākumi. Tāpat mēs gaidam arī tiesību aktu pieņemšanu. Es nevēlētos arī pārāk koncentrēties uz padomi. Šķiet, ka padome krīžu eh, pārvaldībā nav bijusi pietiekama laba, tā ir bijusi īstenībā īsta katastrofa. Tā ir ļāvusi visam eskalēt, tā ir tikai uh, iekarsējusi turmākas spekulācijas. Gribētu teikt, ka īpaši šīs Vācijas valdība šeit būtu vainojama visvairāk galvenokārt eh, bezdarbībā. Galu galā mums eh, tagad jau ir pieejami dokumenti, mums ir skaidrs zināms, ka starptautiskajiem monetāriem fondam ir prioritātes, Protams, ka pēc tam iesaistīties arī kreditori, ieskaitīsies spekulanti, iesaistīsies divpusējā palīdzība. Līdz ar to dalību valstīm šī situācija nebūs, nebūs eh, komfortabla. Sāksies eh, dažādas politiskas diskusijas. Tieši tāpēc es ļoti labprāt dzirdētu, ko Olīs Rēns mums stāstīs 12. maijā, kad viņš ir gatavs runāt par saviem priekšlikumiem. Tad, kad komisijas sagatavos priekšlikumu, proti par krīžu pārvaldības mehānismu izveidu Eiropas Savienībā, kas eh, darbosies ārpus divpusējiem palīdzības mehānismiem, tad es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu atbalstīt, jo galu galā mums ir vajadzīga Eiropas reakcija uz eh, šādām problēmām. Mēs nevaram paļauties tikai uz divpusējām sarunām, uz telefonu sarunām uz mēnešiem ilg, ilgiem mēģinājumiem panākt vienprātību. Ir jāatcerās arī par spekulāciju vilni, kas iespējams skars arī citas valstis. Mums vajadzētu pietiekami strauji reaģēt uz visām šīm problēmām. Thank you, Mr. Klūt. Paldies, Klūta kungam vārds. Nos, paldies. Neesmu runājis ar nevienu grieķu kolēģi, kas būtu apstrīdējis to, ka Grieķijā ir problēmas un ka pastāv iekšēji cēloņi šai krīzē. Taču es vēlētos nedaudz uh, uh kaut ko uh, piebilst pie Šuntis kunga teiktā. Es gribētu teikt, ka pastāv arī citi cēloņi Grieķijas problēmai. Es uzskatu, ka arī Portugāles un Spānijas. Uh, notikumi ir parādījuši, ka mm, šis cēlonis ir nedaudz plašāks, lielāks nekā mums sākumā šķita. Es uzskatu, ka mums nevajadzētu tikai un vienīgi koncentrēties uz iekšējiem Grieķijas cēloņiem šai krīzē. Es domāju, ka arī Grieķijas valdība, kas bija ieteikusi, ka tās valstis, kurām ir parāds, vajadzētu skaidri norādīt uz termiņiem, ka tās ir gatavas samazināt šo parādu. Uh, Es gribētu arī norādīt, ka vajadzētu patiešām skaidri apzināties, ka krīze ir kaut kas daudz plašāks nekā tikai un vienīgi Grieķijas krīze. Mums ir arī debute, debates par Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Es uzskatu, ka mums vajadzētu to mm, uztvert kā Lisabonas stratēģijas pagarin, pagarinājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, vai šī stratēģija nav pārāk uh, koncentrēta tikai uz uh, konkuren konkurences politiku. Varbūt tas ir saistīts arī ar Grieķijas problēmām. Cik tālu esmu sapratis no Grieķijas kolēģiem, tad uh, šī stratēģija ir novedusi pie ļoti plašas privatizācijas Grieķijā, līdz ar to ekonomika ir pasliktinājusies. Pie, piemēram, bijušais Grieķijas telekoms tagad pieder Vācijas telekomam. Uh, Es uzskatu, ka ir vajadzīga ekonomiskā bāze Grieķijai, kas, paslab, kas pat labi ir pazudusi. Es gribētu pieminēt arī pāris piemēru, kas eh, norāda, ka ekonomika diemžēl nevarēja attīstīties tieši uh, Eiropas Savienības ekonomikas eh, pamatnostādņu dēļ. Uh, Es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu likt uzsvari uz, uzsvaru uz Grieķiju kā cēloni šīm problēmām. Mums vajadzētu meklēt arī eh, plašākus cēloņus un vajadzētu šeit eh, vilkt saikni arī ar 2020 stratēģiju. Mums ir jādomā arī par eiro un Eiropas eh, ekonomikas politiku un par tās attīstību. Uh, um, just, uh, Paldies! Tālāk eh, Ankelīna Sofija un Liem. Un, ja būs vēl laika, tad vēlreiz atgriezīsimies pie jums. Lūdzu. Liels paldies! Es e, būtu ļoti labprāt e, uzklausījis e, Salgado kundze, bet problēmas mums ir un tās jāpārnā, jo mēs tagad dzīvojam reālā laikā. Pēc Lisabonas būtu vislabāk, ka mēs būtu pārliecināti, lai būtu jauni spēlētāji ša, šajā laukā un arī Eiropas parlamentam savu lomu un padomē arī. Uh, un um, jā, īpaši jāskata uh, Eirozonai, tā jābūt aktīvai. Ir ļoti svarīgi, lai mēs visi piedalītos. Šī krā, krīze uh, ir ļoti svarīga. Mēs nevaram vairs uzturēt parasto stāvokli. Mums ir skaidri jāzina, uh, kurā virzienā mēs vēlamies mainīties. Un uh, mēs ne, nepalīdzēsim, mēs pārmetīsim viens otram. Mums ir e, jādod pareizi diagnoze. Mums ir jādomā, kā mainīties un kurā virzienā vai e, mēs vēlamies turpināt veidot vienotu valūtu un vienotu tirgu ES, ja mēs gribam iznīcināt to, ko esam radījuši, vai mēs gribam radīt protekcionismu. Uh, un kāda ir pareizā, pareizais ceļš. Te jau ieteica, ka Eirozonai jātiek galā eh, visām valstīm, jo tā nav tikai Grieķijas problēma, tā ir ES problēma. Tā apdraud ES. E Protams, ir arī funkcionāls problēmas Um, protams, arī ekonomiskajā un monetārajā uh, ziņā ne viss darbojas pareizi, bet tas ir pārvaldības jautājums un politikas jautājums. Es uh, uzskatu, ka mums vajadzētu um, uh, uzņemties daudz lielāku lomu šajā procesā, pirms mēs ieviešam kādu politiku tirgū. Un kāda ir atšķirības starp politiku, kas ir noteikta un faktiskajiem pasākumiem. Risks pastāv, bet tas ir saprātīgs, un es tagad vienkārši par to domāju, vai mēs esam pareizi izsprieduši. Attiecībā par palīdzību jāpārdomā mehānismu kontrols eh, veidi mm, un kādā veidā tas eh, ietekmēs eirozonu Ja mēs vēlamies sasniegt ekonomisko integrāciju, tad jāsaprot, ka noteikti būs arī atbalsts. Tas daudz dziļāks jautājums. Ja mums nav pārvaldība kārtībā, tad šis problēmas kļūst tikai smagākas. Mums ir jāveido struktūrētāka pieeja kā sasniegt šādu ekonomisku pārvaldību un politiku, kas būtu daudz integrētāka. Un šeit parlamentam ir liela loma. Nevar pieņemt lēmumu par, šiem, par šīm problēmām, ja parlaments uh, nepiedalās. Es pilnīgi piekrītu šim viedoklim. Parlamentu ir jāiesaist šajā jautājumā, jo Eiropas Savienības uh, nākotne Eh, tas ir nākotnes jautājums. Paldies! Paldies! Šī visa situācija eh, ir eh, ļoti smags laiks ne tikai Grieķijai, bet arī visai Eiropai, jo, jo te, tas parāda arī iekšējās svājās vietas Eiro, e, Eirozonā un parāda jau to, ka monetārā vienība e, ir tāda, kam jābalstās uz politisko vienību, tā lai varētu rīkoties, lai varētu lemt, un es ceru, ka šoreiz mēs izlemsim pareizi. <clears throat> un mēs uh, e, nodrošināsim monetārai vienībai pareizās lēmumu pieņemšanas stratēģijas. Attiecībā uz Grieķiju tā ir zeme, kas man ļoti mīļa, tāpēc šī visa situācija ir skumja. Uh, un es tauta Grieķijā un arī pārējās dalībvalstīs. E, protams, e, ir sarūktināti. Grieķijā es saprotu, ka cilvēki uzskata, ka šie pasākumi ir skarbi, bet eh, politiķu uzdevums ir jāparāda tas, ka šie pasākumi eh, nav skarbi tāpēc, ka tā ir izdomājis eh, SMV, bet tāpēc, ka šiem reformām jau sen vajadzēja notikt. Un uh, arī atšķirības, ko mēs redzam starp eh, tiem eh, secinājumiem, kas parādās eh, nacionālajā politikā, piemēram, manā valstī, bieži vien ir parādās karikatūras, kas ir uh, stereotipi, ka dažas valstis ir pārākas un citas nē, tas ir pilnīgi smuļķības. Šajā stadijā visiem politiķiem jāsniedz palīdzību Grieķijas valdībai. Tā ir palīdzība ļoti vajadzīga, lai pas šos pasākumus ieviestu. Tāpēc es gribētu gri vēsties pie kolēģiem šeit, atturēties no partiju politikas jo tas mums ne, ne, ne, nepalīdzēs. Un otrkārt, arī pasākumi un visu pasākumu pakete ir tāda, ka liekas, ka deficīti un parādi ir jānovērš, eh, samazinot budžetu un jāiekonomē, bet otra puse iztrūkst. Nav otras puses, kāda ir priekšlikumi ekonomiskajai izaugsmēji, un šiem priekšlikumiem tur jābūt. Vēlos vēlreiz uzsvērt to, ko jau teicu, pirms mēneša. Visa situācija eh, liek mums padomāt, nu, varbūt te nepieciešama parlamentārā izmeklēšana. Tā nav, tas nav tikai Grieķija. Visa sistēma īsti labi nedarbojas, arī citās valstīs ir problēmas un dažādas metodas ir pielietotas, varbūt, kas arī nevienmēr atbilst noteiktajiem nolikumiem. Mums ir jāizmeklē, vai ir pārkāpumi un ne tikai kā šis sistēma darbojas, kāda ir e, e, dalībvalstu loma, vai komisija un jurastatam, vai viņiem ir pietiekoši daudz pilnvaru, mēs redzam, ka nē, vai viņi izmantojuši tās pilnvaras, kas viņiem ir bijušas, un kas jau noticis, kāds var būt, ka mēs jau gadiem zinājam, ka statistika nebija pareiza, un nekas netika darīts. Kāpēc? Un ja mēs tagad izveidojam parlamenta e, izmeklēšanu banku krīzes gadījumā, pa, pašreizējā monetārā krīze arī liek e, domāt, ka ir nepieciešama šāda izmeklēšana. Un tas varbūt dod tādus secinājumus, kas palīdzētu nākotnes reformām. Paldies! Paldies! Mums vēl ir desmit minūtes. Tad man jādodas prom. Un uh, vairāk kolēģi pieteikušies, tas ir pirms uh, Barņē kungs būs. Liem, lūdzu. Es nāku no federālistu ģimenes. Un uh, Un man apmierina tas plāns, kas tiek ieteikts Grieķijai. Kaut kur liekas, ka 5% varētu būt par augstu. Un Eiropas centrālā banka un arī uh, aizdod tieši Grieķijai, tāpat kā um, uh, Federālā banka apvienotā eh, karalistē. Varbūt varbūt, ka te varētu kaut ko arī pamainīt, varbūt arī parlaments varētu iesniegt savu pozīciju. Glābšanas plāns atrisina problēmas zināmā mērā, bet te varētu būt arī kļūdīšanās. Man, manī rada bažas eh, tas, vai tik tiešām uh, uh, valsts finanses tādā veidā būs ilgspējīgas ņemot to vērā, šis bar, bargais plāns, ko, kas, ko iesaka Grieķija un citām valstīm ar mērķi saņemt atpakaļ budžet, sabalansēt budžetu jau divu, tri, trīs gadu laikā, eh, teorētiski tas būtu ļoti piemērots, es varu teikt, kā ekonomists un tādā veidā mēs izkļūtu no eh, krīzes, bet tas ir tad, ja būtu pilna nodarbinātība, ja Grieķijā būtu eh, šī pilna, eh, pilnīga nodarbinātība un mēs varētu iziet no krīzes, tad mēs varētu izmantot primāro budžetu. Un mm, tas ir tas, ko mums vairs sen vajadzēja darīt Eh, mums vajadzēja šo budžetu pārpalikumu izman, izmantot, lai ap, apmaksātu parādus, bet vai mēs esam ārā no krīzes, vai mēs varam runāt par krīzes pārvar, pārvarēšanu? Nē. Nē, nav pilnas nodarbinātības. Eh, Grieķijā ir eh, bezdarbs un ražošanas jaudas netiek izmantotas. Šādos apstākļos, kādā veidā tad šis bargais plāns var palielināt ražošanas eh, apjomu un eh, koproduktu apjomu. Kādā veidā šis bargais plāns, plāns var palielināt izaugsmi un uh, palīdzēt tai samazināt parādus, liekas, tas nav iespējams. Ja uzņēmēji darb, darbīgi izmanto tikai septiņas mašīnas no desmit, uh, ko tad darīs? tā nav pilna jauda, vai, vai tad viņi tad pirks 11. Um, uh, uh, sistēmu? Taču nē. Uh, bet varbūt, ka viņi samazinās uh, savu ražošanas apjomu. Tas tieši arī notiek šādos apstākļos. Ja ieguldījumi krītas, ja patēriņš krīt. Uh, tad būs ārkārtīgi grūtu, e, tik tiešām būs rast kaut kādu pārpalikumu virs primārā budžeta. Bet tagad papētīsim Spāniju un po, uh, Portugāli. Jā, varbūt tad disciplīnas ziņā viņas ļoti labi to ievērojuši, bet ja, ja šādu plānu piedāvāt Spānijai, tad rezultāti būtu pilnīgi pretējs. Baidos, piedodiet, mums e, komisārs e, ier, ieradīsies pulkstenis 11. Es tagad runāšu ļoti ātri. Tātad jūs dabūsiet pilnīgi pretējo iespēju. Un pēdējais jautājums - ārējais, ārējā nesabalans, nesabalansētība. Šīs dienas plāns neatrisināt uh, ārējo bilansi, tas ir pilnīgi skaidrs jo ir trīs eh, veidi, kā varētu eh, eh, darīt, varētu devalvēt, mēs to negribam. Otkārt, izmantot budžeta līdzekļus, lai atmaksātu šo starpību, mēs negribam to darīt. Un Tātad mēs mē, turamies pie nacionālā budžeta, un vienīgais ir samazināt uh, algas, algas deflāciju. Ja mēs to ieviešam, tad varbūt vienu teikumu uh, tad mums tiešām ir jābažīs par um, valdības finanšu ilgspējīgu, jo tas pārāk liela bardzība nesīs tikai ļaunuma. Tātad jūs norunājat piecas, eh, piecas minūtes eh, citu runātāju eh, vietā. Diemžēl mēs, protams, varēsim par to atkal spriest, bet varbūt ne šodien. Es savus komentārus izteikšu um, citreiz. Mums atkal būs iespēja atgriezties. Paldies, Žāng Paul! Markas ļoti īsu lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji, pavisam īsi. Es domāju, ka visi ir sapratuši, ka uh, pirms 10 vai 12 gadiem mēs par kaut ko vienojāmies. Stabilitātes izaugsmas pakts un eiro uh, paredz daudz dažādu iespēju. Ko tad mēs būtu panākuši, ja mēs būtu eiro pazinamājuši vērtību? Mēs pilnīgi neko nebūtu panākuši. Uh, manuprāt, šāda priekšlikuma pilnīgi neko nedod. Uh, Vai tiešām mums vajadzētu ieviest kaut ko tādu, kas 1990. Eh, gadā par laimi tika pārvarēts Austrum Eiropā? Es eh, patiešām esmu sašuties par vācu kolēģi teikto. Viņi saka, ka stabilitātes un izaugsmes pakts īstenībā ir eh, neko nav panācis, un mums uh, vajadzētu mīkstināt stabilitātes un izaugsmes paktu tā, lai uh, Vācijai nevajadzētu uh, saņemt sodu. Manuprāt, tas nav pareizi. Es gribēju vienkārši to īsti pieminēt. Lielas paldies! Thank you very much. Paldies! Anī, jums vārds. Es saprotu, jā, jums vairs nav cik daudz laika palicis. Πρώτα απ' όλα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μας παλές. Vispirms es gribētu teikt, ka uh, Nav pilnīgi nekādu šābu, Sofija, ka galvenais cēlonis krīzē Grieķijā bija Grieķu sistēma, un Grieķu pilsoņiem vajadzētu skaidri pateikt, ka uh, desmit gadus ir pieļautas kļūdas, kas ir novedušas pie šodienas situācijas. Es domāju, ka pilsoņiem to vajadzētu skaidri paust. Uh, Visa šī procedūra un smagais laiks, kas viņiem stāv priekšā, noteikti šiem pilsoņiem būtu jāpaskaidro. Taču tajā pašā laikā mums nevajadzētu pārtraukt šos apvainojumus Grieķiem, ka Grieķi ir krāpnieki, Grieķi ir melojuši, un tieši tāpēc ir radusies krīze. Es domāju, ka šī uh, vilšanās sajūta tiks uh, šādā veidā tikai padziļināta Grieķu pilsoņos, un mēs sasniegsim pretējo no tā, ko mēs vēlējāmies sasniegt. Galu galā cilvēkiem vajadzētu pārdzīvot šos grūtos laikus, viņiem vajadzētu dot savu ieguldījumu krīzes pārvarēšanā. Tieši tāpēc priekšsēdētājs kundze Es gribētu vēlreiz atkārtot to, ko jau es teicu savai kolēģei. Mēs runājām par dažādiem mehānismiem. Šo mehānismu galvenais mērķis ir panākt, lai Grieķijai būtu laiks atvilkt elpu. Tirgi nepārtraukti uzbrūk Grieķijai. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt iespēju īstenot šo ārkārtīgi strikso taupības programmu. Galu galā Mūsu mērķis ir panākt, lai Grieķija pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties tirgos. Protams, varbūt nevajadzētu izmantot visus iespējamos līdzekļus, taču mums vajadzētu panākt to, ko mēs visi kopīgi vēlamies un ko pirmām kārtām vēlas Grieķija. Mums vajadzētu ņemt vērā vairākas lietas. Galu galā pēdējo trīs mēnešu laikā uh, uh, ir uzstādīts mērķis, un mēs nedrīkstam aizmirst šo mehānismu galveno mērķi. Visi pauž kritiku, taču divas, trīs stundas pēc um, vienošanās panākšanas teikt, ka Grieķijai tomēr vajadzēs atmaksāt parādus, ka Grieķijai ir jāiztais no Eirozonas, visas šīs piezīmes un visi kom šie komentāri galu galā nepalīdz eh, Grieķijas pilsoņiem pildīt eh, šos smagos uzdevumus un izdzīvot šos grūtos laikus. Šādā veidā mēs panāksim tikai pretējo. Šeit nav runa par stabilitātes un izaugsmes faktu un eirozonu. Ja mēs jau 11. februārī būtu uh, rīkojušies apņēmīgi un būtu patiešām nolēmuši īstenot iecerēto, tad eh, šis palīdzības mehānisms īstenībā varbūt pat nebūtu bijis jāierosina. Februārī parāds bija 6%, 1% vairāk nekā ir paredzēts mehānismā. Iepriekš tie bija 10%. Grieķijas ekonomikas situācija šajās svarīgajās nedēļās nav atrisināta, un tieši tāpēc eh, procenti ir tik ļoti pieauguši. Paldies, Anī, paldies, kolēģi! Gribēju izteikt pavisam īsts komentārs šo debašu noslēgumā, ka, manuprāt, tās liecināja par to, ka šis parlaments ļoti labi apzinās, kādas ir problēmas, cik ļoti delikāts ir jautājums. Un pilnīgi noteikti spēja arī izteikt šo saprātu balsi un solidaritāti un atbalstīt Grieķiju šajā grūtajā laikā. Tā, lai tā spētu rast ceļu uz priekšu. Tāpēc paldies visiem kolēģiem. Nu, un tagad došos un atvedīšu šurp komisāru Barņiekungu. Right, um... Priekšsādātāja turpina. Priecājos. Sāk darbu, lūdzu, ievērot klusumu, lūdzu, priekšsādātāja. Sarunas ir tagad jābeidz. Ļoti labi, paldies! Priecājos mūsu vidū sveikt komisāru Barņē kungu. Protams, ka tam bija jānotiek Strasbūrs sanāksmes laikā, bet nu toreiz vulkāna darbības rezultātā daudz nevarēja ierasties. Un lūk, šī ir pirmā reize, kad varam tikties ar komisāru šeit, pilnā komitejas sastāvē. Protams, jūs jau bijāt šeit arī tad, kad mums bija sanāksme ar nacionālajiem parlamentiem, bet tas bija mazliet cits sastāvs. Un šī ir pirmā reize, kad jūs esat šeit komitejas priekšā, lai sniegt mums vairāk informāciju par jaunāko, kas noricis iekšējā tirgus finanšu jomā un atbildēt uz mūsu jautājumiem. Tāpēc priecājamies, ka esat šeit. Es pilnīgi noteikti uzskatu, ka tā būs ļoti interesanta apmaiņa ar viedokļiem. Un, lai nekavētu tālāk laika, komisār kungs uzreiz došu jums vārdu. Dāmas un kungi, godātie deputāti, labdien! Dažādu iemeslu dēļ ļoti priecājos būt šodien šeit. Paldies jums, priekšsēdētāji, par jūsu laipnējiem sagaidīšanas vārdiem. Nu, negribu ļaunprātīgi izmantot jūsu uzmanību un, lai padarītu visu šo viedokļu apmaiņu pēc pēc efektīvāku, pastāstīšu jums sekojošo. No 2008. gada pieņemot ļoti daudz lēmumu, ļoti daudz uh, pasākumu uzsākti, bet divus gadus pēc Lehman situācijas, uh, Lehman brāļa sabrukuma, esam nonākuši šajā pašreizējā situācijā krīzes situācijā, un krīze, protams, ir ārkārtīgi smaga. Tā ir saistās ar visus, gan uzņēmums, gan politiķus, gan uh, pilsoņus. Un šķiet, ka vēl krietnes brīdis būs jāpagaida, kamēr no tās spēsim izkļūt. Mana pārliecība ir tāda, ka mēs nevarēsim izkļūt no krīzes tādā pašā situācijā tādi paši, kā tajā nonācām. Nē, mums ir jāstrādā pie regulējuma. Un arī izaugsmas jomā, arī kvalitātes jomā, arī izaugsmas kvalitātes joma ir jāmaina tā, ir jālīdzsvaro, jāpadara ilgspējīgāk. Un e, jāpanāk, ka tā tiek respektēta arī vidas aizsardzība. Mēs nedrīkstam uh, ātri aizmirst to, ko esam, da esam darījuši, vai taisn otrādi, ko neesam darījuši. Tik izteikti kritika, ka, šo, ka šogad Eiropas vadītāji ir centušies izvest no krīzes, sit, Eiropu no krīzes, bet tas nav bijis pārāk veiksmīgi. Kopš janvāra strādā uh, darba grupa pie pārraudzības, uzraudzības jautājumiem. Mēs eh, īstenojam sadarbību ar jums vairāk kārt. Esam apmainījušies ar viedokļiem un gribu pateikties par jūsu līdzdarbību. Likumdošanas grafiks ir ļoti aizņemts, pilns. Līdz nākamā gada pavasarim ļoti daudz darba jāveic. Un G20 rekomendācijas arī jāizpilda jāliek priekšā ministru kabinetam un parlamentam, eh, nu, visa šie, visu šo saistību izpildījums, visu šie saistību formulējums, to, ko uzņēmās valstu vadītāji G20 sanāksmē. Domāju, ka gaidāmie ja mēneši būs ārkārtīgi izšķirīgi finanšu sistēmai. Un Eiropas ekonomikai kopumā arī tas būs ļoti svarīgi. Un tieši tāpēc eh, labi, ka uh, Uh, Klīns kungu vadītā krīzes komiteja veic ļoti būtisku darbu, un jūsu ziņojumi pilnīgi noteikti arī būs vietā. 2010. gads būs gads, kad ekonomika cerams atkal attapsies un sāks ceļu uz augšu. Un šobrīd, kaut arī esam identificējuši vairākas pozitīvas zīmes, piemēram, nozars eh, ražīguma izaugsmē, tā, tā ir palielinājusies, drīz tā sasniegs 4%, pamazām, pakāpeniski atjaunojas arī uzticēšanās ekonomikai. Tomēr mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem eh, visās būtiskajās nozarēs jādomā arī par mazajiem vidiem uzņēmumiem, kam pilnīgi noteikti būs vajadzīgs finansējums, lai atsāktu darbību, lai atsāktu izaugsmi. Un tāpat laikā, protams, lai arī izaugsme ir atsākusies, mēs esam ļoti tālu no, no pirmskrīzes apjomu uh, panākšanas. 2010. gads būs arī gads, dāmas un kungi, kad mēs uh, īstenosim uh, krīzes tiesību aktus attiecībā uz dalību valstu budžetiem. Būs būtiskas intervences, tas jau ir notikušas šīs krīzes saistībā, lai atbalstītu finanšu sektoru intervences ļoti daudzos gadījumos, lai šie ārējie šoki tiktu atbilstīgi uztverti, īpaši tas attiec uz bezdarbu. Visi nodokļu maksātāji, visi pilsoņi ir sajutuši sekas, ko radījuši šīs, šīs kļūdas, atsevišķās kļūdas finanšu sektorā, un, atbild, un ko radījusi šī atbildības neuzņemšanās no vairāku iesaistīto pušu puses. Un jāsaka, ne viņiem, ne mums nedrīkst, ne viņi, ne mēs nedrīkstam aizmirst šo krīzi un mācības, kas mums no tā jāgūst. Tas attiec gan uz Eiropu, gan uz citiem pasaules reģioniem, jo sakas ir bijušas ļoti smagas. Un tas ir prasījis solidaritāti, tas ir aicinājis uz solidaritāti, tā lai varam šeit Eiropas Savienībā palīdzēt visiem tās dalībniekiem, tostarp arī Grieķijai Grieķija šobrīd, kā jūs zinat, eh, vairāk ir Olī Rēna atbildības lokā, tāpēc par to sīkāk nerunāšu, bet kas attiecas uz tirgu un uz finanšu iestādēm, īpaši uz kredītreitingu aģentūrām, uh, Es gribētu teikt, ka šeit galvenais ir uzņemties atbildību un nodrošināt pārskatāmību. Ir jāizvērtē uzmanīgi dalību valstu situācija, jāizvērtē sekas tiem pasākumiem, ko tās pieņem, un sekas, protams, ir būtiskas. Šobrīd uh, gaidam, kad šie novērtējumi tiks veikti un ka tie, tas notiks ļoti pārskatāmā veidā. Un jāstrādā, protams, pie finanšu sektora diversifikācijas un konkurētspējas veicināšanas pieņēmām re, tiesību aktu šai jomā, tie tagad jāīsteno, tie jau darbojas kopš decembra, un tie ļaus mums gūt panākumus īpaši šajā pārskatāmības un atbildības uzņemšanās nodrošināšanā. Mums tāpēc ļoti ātri jāveic šis izvērtējums attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām. Un tad tālāk jāierosina nākamie mēri, kas attiec uz finanšu sektoru. 2010. gads būs arī gads, kad atgriezīsies, šie finanšu iestādes atgriezīsies atkal pie peļņas. Tās varēs atkal gūt peļņu, un tas ir vajadzīgs ekonomikā. Tautsēmniecībā jums ir vajadzīgs finansējums. un tāpat laikā gadīties tāds nedrīkst atgriezties pie tādu risku uzņemšanās, kas ir pārmērīgi. Un te es domāju arī par prēmiju izmaksām, kuru, kuru izmaksām jānosāk atbilstīgs regulējums, skaidri noteikumi. 2010. gads arī no komisi, Eiropas komisijas puses būs gads, kad mēs īstenosim tās G20 saistības, ko dalību valsts uzņemas attiecībā uz finanšu stabilitāti. Mūsu partneri ASV arī ļoti aktīvi strādā pie šī jautājumiem, pie reformām, kas nepieciešams un ko, uz ko tās parakstījušās, pie finanšu sektora pāraudzības jautājumiem, un izskatās, ka pastāv iespēja, ka mēs gūsim vienošanos pie reformas, kas tiešām uh, būs reforma šī vārda patiesajā izpratnē. Man arī būs tikšanās Man ir bijušas jau tikšanās ASV, un esmu pārliecināts, ka šī starptautiskā sadarbība ļaus spēcināt reformas, ko īstenojam. Un tomēr to, protams, nedrīkstam izmantot kā aizkavēšanos, lai, kā iemeslu, lai kavētu reformas. To, ka šāda vienošanās vēl pagaidām nav panākta. Nākamā nedēļa tikšos ar partneriem un domāsim par to, kā efektīvi palīdzēt Grieķijai izkļūt no krīzes paralēli strādājot arī pie citiem jautājumiem. Jo domāju, ka nodokļu maksātāju priekšā mēs nedrīkstam eh, neizmantot iespējas, neīstenot šīs reformas. To viņi ir pelnījuši un, un tā tas ir jādara. Un tas, protams, jādara kopējiem spēkiem. Lisabons līgums ir stājies spēkā iestāžu kompetenču līdzsvars ir mainījies, īpaši parlamentam pieaugušas kompetences, un arī komisija tās ir mainījušās. tiek teikts, ka Eiropas Savienība šajā nedēļas nogalē atkal parādīja spēju pieņemt lēmumus krīzes situācijā, bezprecedenta gadījumos, un te gribētu atgādināt, ka ir ļoti svarīgi uzņemtās saistības arī izpildīt neaizmirst, ka ir eh, jāstiprina sadarbības starp iestādēm un dalību valstīm, dalību valstīm, kam, protams, arī jāuzņems savu atbildības daļu. Un šai nākamajā gadā īpaši jāstrādā pie efektīvākas uzraudzības Eiropā finanšu sektoru jomā. Tas ir viens no pamatakmeņiem uh, mūsu regulējumā, pie kā strādājam. Un pie tā, protams, vēlos tiešām mērā ar jums sadarboties, tā lai nu, bez kavēšanās 2011. gadā šādi jauntiesību akti varētu jau sākties spēkā, tātad varētu izveidot šo jauno finanšu sektoru uzraudzības ietvaru, protams, saskaņot to ar pār, padomi parlamentam kopā ar referentiem, Garsiem Argālo, Pīters Skiners, uh, Svens Gīgolds un citi, kas strādā pie šī jautājumiem, par sēdokungs un tā tālāk, var dot savu ieguldījumu ar būtiskām svarīgām idejām šai darbā. Un eh, domāju, ka ārkārtīgi svarīgi būtu saglabāt tādu pieeju, kurā ir pietiekami daudz ambīciju, kas ir saskaņota. Es saprotu, ka, protams, ir divas nostājas, divas puses eh, - komisijas un padomas nostāja. Un, protams, ka tur arī diezgan liels star, domstarpības, bet domāju, ka ir iespējams šīs domstarpības tomēr atrisināt un panākt kompromisu, un pie tā mēs arī centīsimies strādāt, tātad, lai saskaņot padoms un parlamenta nostājas. Domāju, ka tas būs iespējams, ja abas puses būs pietiekam atvērtas un pietiekam elastīgas. Tā ir lieliski iespēja, tā ir pievienotā vērtība, tā ir šī konkurētspējas priekšrocība ko varam nodrošināt finanšu sektors. Mūsu e, Eiropā var būt pirmais, kas varētu lepoties ar šādu uzraudzības e, struktūru. Otra mūsu darba prioritāte ir iekšējā tirgus regulējums, finanšu iestāžu regulējums. Nedrīkstam nekādā gadījumā pieļaut to, ka atsevišķas eh, eh, puses šai tirgu izsprukt ārpus šī uzraudzības tīkla. Un te mums ir jārod vienošanās par tādu, vienošanās ar tādi, ar interesantu pusēm par tādām lietām kā hedge fondi un citiem in instrumentiem. Komisija jau ir nākus klajā ar priekšlikumiem, ir jau gūti panākumi un te es runāju par sadarbošanos ar jūsu referentu Žanu Polu Gozesu, uh, Mēs jau strādājam pie vienošanās starp iestādēm, un es ceru, ka pirms vasaras brīvdienām mums izdosies tiešām arī vienoties jau par šo uh, tiesību aktu. Trešās valstis vēl ir punkts, kas rada problēmas, jā, ir ir jāspēj tomēr nodrošināt arī vienādi spēles noteikumi tiem dalībniekiem, kas ir ap savienībām, kas ir ārpus tās, tā lai neuzliktu papildus slogu Eiropas uh, finanšu iestādēm. Nu, un, protams, eh, mēs ceram, ka darbs tiks pabeigts gana drīz, un gaida vēl, protams, arī no jums priekšlikums, lai mēs varētu nonākt pie ļoti efektīvas un adekvātas sistēmas. Godā tie deputāti. Ļoti svarīgi arī tiesību aktu attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem. Tiem jābūt ļoti skaidriem, jānodrošina pārskatāmība, tā lai finanšu tirgus var būt tāds pamatīgs, solīts. Mēs esam izstrādājuši stratēģiju, kur tiek ņemti vērā visi šie riski. Mums ir jābūt šai strateģiskai pie, pieeja tā, lai pārliecinātos, ka arī jauni elementi šai ļoti dažādajā tirgu tiktu iekļaut regulējumā. Nu, un tāpēc esmu pilnīgi noteikti apņēmies likt jums priekšā regulu, kas būtu pietiekami efektīva, piemēram, attiecībā uh, uz eh, kreditēšanas tirgu. Un mums jāņem vērā pēdējos mēnešos piedzīvotās tendences. Un šim tirgum pilnīgi noteikti, tā to liecina pieredze, ir jābūt pilnīgā pārskatāmam. Tā, lai mēs redzētu, ka šie instrumenti darbojas adekvāti. Un es domāju, ka šis tiesība akts eh, tiks likts jums priekšā jau līdz vasaras beigām. Tur tiks noteikti zinām standarti, obligātie minimālie standarti un tiks eh, nodrošināt uzraudzību šādiem atvasinātajiem produktiem. Tiks runāts par visām, par šiem, eh, par šiem eh, instrumentiem, kas būs arī depozitārijos un par to, kā tas viss norisināties, norisināsies. Esmu gatavs ar jums par to runāt daudz vairāk, tas ir pateicoties Werner Langena ziņojumam, ļoti daudz no jums nāca klajā ar priekšlikumiem, un pagājušā nedēļa vien mēs jau atkal norunājam tikšanos par tālāko situācijas analīzi. Un te es runāju arī par to, ka mums jāparedz zināms regulējums nefinanšu iestādēm, tātad iestādēm, kas nav uh, bankas, kas nav finanšu iestādes. Viņi Un tas, tas tad spēs risināt tās bažas, kas šobrīd ir daudziem uzņēmumiem. Tātad par tiesību aktiem, kas uh, gaidām. Kompensācija mehānismi savukārt uh, nedrīkst tikt piemēroti nefinanšu iestādēm. Un jāpārvalda tie riski, kas saistīti ar atvasinātajiem instrumentiem. Un, ja par, tiek paredzēts kāds sistēmisks riks, tad tādā gadījumā tiek uzlikts zināms, eh, zinām pienākumu nodrošināt kompensāciju. Mēs, protams, rīkosimies ļoti piesardzīgi, tā lai finanšu sektoru dalībnieki nevarētu apiet šos noteikumus, izmantojot labvēlīgākus apstākļus, piemēram, kādā citā teritorijā, tā kā tas noticis ir, piemēram, arī ASV. Un visbeidzot, šīs nesakta, nesaktie pārdošanas darījumi. Šeit, ir vajad, šeit būs vajadzīga finanšu uzraudzība. Un arī liksim priekšlikumu eh, jums priekšā rudenī par šo jomu. Tā, lai šie nesaktie pārdošanas darījumi tiktu tiešām arī ietverti regulējuma aptvērumā. Šobrīd cenšamies izstrādāt konkrētus modeļus, bet uh, mums ir jāno, jāno, jā, jāizvarās no šiem īstermiņa pārdošanas darījumu spekulācijām un jāskatās, kā to varam panākt, kā varam panākt mūsu mērķus. Turklāt jānosaka arī sankcijas dažādu veidu pārka, noteikumu pārkāpumiem. Ir jāizveido Eiropas uzraudzības ietvars, bet tas var funkcionēt tikai tajā gadījumā, ja visiem tiek noteikts attiecīgs pilnvars uzlikt arī sankcijas pārkāpumu gadījumos. Tas ir viens no mērķiem, uh, ko ko 2010. gadā iesniegtajā tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvā pols, e, komisija arī cenšas likt priekšā. Un tas attiecas, piemēram, uz daudzpusēju sarunu veikšanu par tirdzniecības sistēmām, par atrasinātiem instrumentiem viens pret vienu. Uh, Tātad doma tāda, ka visiem finanšu tirgiem jākļūst daudz pārskatāmākiem un attiecīgajām varas iestādēm jādod iespēja tiesības rīkoties tajā gadījumā, ja tiek apdraudēta finanšu stabilitāte. MIFID direktīva arī šai gadījumā tiks izmantota, lai gūtu tālākus panākumus un gaidīšu, protams, ar nepacietību arī jūsu priekšlikumus. Un te bija Keis Svinbērns ieguldījums man jāatzīmē. Turklāt vēl viens mūsu mērķis ir padarīt bankas pamatīgākas, stabilākas. Mums jāstrādā pie šo banku triecienu izturības spējas veicināšanas. Tā, lai tās e, neuzņemtos pārliecīgus riskus, mums ir jāizteno kapitāla prasība direktīva 3. Te ir e, būtisks darbs, ko paveiks Arlēna Makārtī, jau strādājot pie ziņojuma. Tas ir ļoti tehniska rakstura darbs, prasīja daudz e, resursu. Tālāk jāizstrādā prasības attiecībā uz pārvēršanu vārdspapīros. Un eh, CDR 3, jeb kapitāla pārskatības direktīva numur 3, eh, tiek minēti šie jautājumi un kā tas attieksies, eh, kā, kā tas tiks nodrošināts, lai bankas kļūtu daudz izturīgākas pret tiem šokiem. Uh, un tāpat laikā saglabātu konkurētspēju. Tas būs vēl viens jautājums, par ko spriedīsim ar amerikāņiem, jo daudz ir nobežījušies par to, ka mūsu īstenotie pasākumi Eiropā nebūs saskaņot ar Amerikas īstenotajiem pasākumiem, un tālāk iespējams pārskatīsim arī bāzels noteikumus tātad nelielas eh, pārmaiņas attiecībā eh, uz tiem rezultātiem, kas nāks klajā ietekmes novērtējuma rezultātā bet mēs, protams, strādāsim ar jums kopā pie līdzsvarot risinājumu rašanas. Šai sektorā mums turklāt ir jāgūst mācība no krīzes arī attiecībā uz makro un mikro uzraudzību. Komisija šobrīd aktīvi strādā pie Bāzels, ar, kopā ar Bāzels komiteju, lai izveidotu tādu pamatīgāku piesardzības noteikumu komplektu. Arī tas ir viens no G20 ieteikumiem. Uh, Un tas arī varētu palīdzēt bankām uh, labāk izturēt dažādu veidu šokus un stresus. Bāzel 3 ir tas nosaukums, ko speciālisti uh, liek priekšā, un arī šai saistībā daudz priekšlikumu tiek izteikts, bet rūk strādām arī pie CDR 4 jau. Te referents no jūsu puses ir Otomārs Karas. Un man šeit ir vajadzīga tādas plašas konsultācijas, jo vēlos izvērtēt visu iespējamo izmaiņu ietekmi. Uh, uz finanšu sektoru. Gribu redzēt, kā iet pēc iespējas labāk kalibrēt šos pasākumus, kā laika ziņā tos ieplānot, kāds tad būs laika grafiks šo pasākumu īstenošanai. Jo, protams, tam visam būs arī kumulatīvs efekts. Mums jāskatās uz to, ko darīsim šeit Eiropā, un jālasa līdzina tas ar to, kas, piemēram, notiks tepat laikā ASV Mēs nevaram šeit nodarboties ar improvizāciju, nevaram sasteigt notikumus, un tas ir tas, varbūt tā mācība, ko tiešām esam guvuši no krīzes. Komisija analizēs gan mikro, gan makroekonomisko ietekmi. Un tāpēc, domāju, ir ārkārtīgi nozīmīgs plašs un atklāts debats. Nu, un ceturtā prioritāša joma, kas, protams, nebūtu nav vismaz svarīgākā, ir izveidot ietvaru nākotnes krīzes pārvaldīšanai un profilaksē. Vēlamies ierobežot uh, šādu, šādas krīzes rašanās iespējas un pasargāt savukārt nodokļu maksātājs tā, lai nav tā, ka viņi katru reizi maksā par uh, krīzes ietekmi. Jo tiem vajadzētu būt akcionāriem, finanšu iestāžu akcionāriem, kas uzņems zaudējumus un nevis nodokļu maksātājiem kopumā. Tāpēc finanšu organizācijas iestādes ir jāreorganizē, jāpārstrukturē. Tam jā, jāsaglabā maksātspēja, tāpat laikā nodrošināt arī finanšu stabilitāti. Un tas nozīmē, ka ir vajadzīgi tādi situācijas risināšanas instrumenti, kas ļautu nodot e, īpašumus aktīvus konkrētajā brīdī, tīpaši tajos brīžos, kad, piemēram, šie aktīvi varētu nest līdz zaudējums neapdrošinātiem kreditoriem. Mums ir jāuzlabo grūtību risināšana arī pārrobežu gadījumos, tā, tādām bankām, kas darbojas pāri robežām. Protams, tas jādara pakāpeniski. Pagājušajā gadā mums bija konsultācija process, pavisam nesen mums bija arī, tika organizēta arī konference, te Līs Ferēra strādāja pie tā visa. Nu, un vi, šo ietekmes novērtējumu rezultātus ņemot vērā, es domāju, ka oktobrī varēsim likt krie, priekšā jauns, jauns tiesību aktu projektus tais, tieši saistībā ar krīžu pārvaldīšanu un pro, profilaksi. Nu, un pirmais solis tīri praktiski būtu nacionālo strīdus risināšanu, tiesību aktu saskaņošanu. Lielāku atbildības daļu varam nodot Eiropas iestādēm, jo, zinām, eh, piemēram, bankrota maksāt nespējas tiesību aktu aspekti ir jāsaskaņo visās dalību valstīs. Šī, šai profilaks sistēmai jābalstās uz, uz šo principu piesārņotājs maksā. Nu, tīri praktiski tas nozīmē, ka mehānismi uh, finansējuma mehānismiem jāpārliecinās, ka tas, kas ir vainīgs, eh, kas, teiksim, nodara eh, zaudējums aktīviem, ir arī tas, kas maksā. Un tieši tāpēc es arī atbalstu šāda veida, eh, nu, buferu veidošanu, uzkrājumu veidošanu. Un strādāsim pie šiem jautājumiem jau sākot ar nākamā mēneša sākumu. Un tāpēc krīzē parasti pirmie upuri ir mazumtirgotāji investori, un tāpēc mums būs garantēto depozītu direktīva, kas ļaus eh, nodrošināties pret krīzes radītajām sakām. Bet tāpat laikā mēs pilnīgi noteikti pārskatīsim arī pašreizējās direktīvas attiecībā uz fondiem atbilstīgā eksante veidā, un runāsim par tiem ar risku saistītajiem aktīviem tā, lai tas no, lai noguldītāji pilnībā varētu izbaudīt šīs garantijas. Un šī finanšu tiesību aktu uzlabošana pilnīgi noteikti ietekmēs visu iedzīvotāju dzīvi, un tas ļaus viņiem uzticēties šai, eh, šīm iestādēm. Un tālāk korporatīvā pārvaldība. Arī šis jautājums ir jāskata pēc pie pašām saknēm, ir jādomā gan par bankām, gan par apdrošināšanas kompānijām, ir jādod pietiekam daudz motivācijas eh, labai pārvaldībai, tā lai šīs bankas varētu atgriezties pie veselīgas pārvaldības un darbības prakses, tādas kā tā bija pirms krīzes, un ļoti satraucoši ka situācija šobrīd vēl nemainās, tāpēc nemainās un atzinīgi vērtējama kārtīs kundze ziņojumu par šo jautājumu un iniciatīvu arī attiecībā uz šo atlīdzību izmaksu, ja prēmiju izmaksu finanšu sektorā. Sākot ar maiju, mēs sāksim strādāt pie zaļās grāmatas, pētot tos veidus, kā veicināt korporatīvo pārvaldību finanšu sektorā kā to uzlabot, un pilnīgi noteikti ar jums konsultēsimies, tikko būs izstrādāta zaļā grāmata. Jau esmu paziņojis, ka ar šiem pasākumiem centīsimies uzlabot pāraudzības funkciju gan uzņēmumos pašos, gan pārliecināties, gan arī tajos uzņēmumos, par ko šīs iestādes, ja uzņēmumi ir atbildīgi. Tas nozīmē, ka pārvaldītājiem būs vajadzīga nepieciešama ekspertīze un arī attiecīgs laiks, lai atbilstīgi savu darbu paveiktu, respektīvi viņiem jābūt gan kompetentiem vēlākā laika posmā, Mēs runāsim arī par korporatīvo pārvaldību tādā plašākā nozīmē, jebkurā uzņēmumā, par viņu sociālo atbildību. Lielas paldies par jūsu uzmanību un priekšādātājs kundze. Domāju, ka šādā veidā varam vislabāk sadarboties. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Un es domāju, ka laika grafiks jums tagad tap skaidrs no mūsu puses, bet gribēju vēl uzsvērt ka, protams, būs vajadzīgs arī laiks no, tā, no, no šī brīža, kad krīze vēl nav pat noslēgusies. Nu, lūk, Pitsburgas tikšanās, kas izstrādāja ceļu karti. Līdz brīdim, kamēr šie pasākumi stāsies spēkā, kad tie kļūs operatīvi. Jo, nu, izņemot atsevišķas jomas, mēs vēl neesam nonākuši līdz brīdim, kad šāda veida tiesību akts varētu arī attiecīgajos sektoros īstenot. Komisija zina, kas no mums tiek gaidīts, mēs strādājam pie G20 ieteikumiem, rekomendācijām, tā arī ir mana loma. Strādājam kopā gan ar padomu, gan ar parlamentu, lai censtos pēc iespējas ātrāk šos lēmumus īstenot bez liekas kavēšanās. Nu, lūk, tāds ir tas darbs, eh, kas šobrīd norisinās komisijā priekšādātājs kundze. Un eh, turpmākajā laikā, protams, pie tā turpināsim darbu. Un paldies! Uh, thank you, uh, Paldies, komisāram. You've shown what... Uh, paldies komisāram. Jūs uh, patiešām parādījāt, ka jūsu darba programma ir ļoti plaša. Mums par to arī nebija nekādu šaubu. Esam uh, strādājuši pie tā arī paši. Jau 14 deputāti ir pieteikušies uzdot jautājumus. Arī 15. jau pieteicās. 16. Es vēlētos jums vaicāt. Jūs nedaudz pieminējāt ļoti pretrunīgo ALFM direktīvu, kas ir saistīta arī ar augsta riska fondiem un uh, daudzām citām problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Daudz deputāti ir neapmierināti, jo šeit ir runa par daudz ko citu, ne tikai par šiem uzņēmumiem. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs varētu panākt kompromisu par šo dokumentu portfeli. Varbūt diskusijās jūs varētu norādīt, ka tas skar arī investīciju tre, tro, trasta fondus, pensiju fondus un citus fondus. kas ir šķietami nevainīgi pašreizējās krīzes kontekstā. Vispirms došu vārdu Ho Jose Manuelam Garcia Margajo. Es zinu, ka viņš vēlas uzdot savu jautājumu, un uh, pēc tam, kad viņš būs uzklausījis atbildi, viņam ir jā, jāskrien un jāstrādā pie uzraudzības, kas, protams, ir ļoti svarīgs darbs. Lielas paldies priekšsēdētājs kundze, paldies arī komisāram. Jūs esat pirmais cilvēks ar ļoti lielu atbildību institūcijās, kas ir ieradies parlamentā pēc notikumiem Grieķijā. Mēs negribētu pievērst uzmanību tikai Grieķijai, taču, kā jau daudz ir norādījuši, Grieķija parāda, ka eiro saskaras ar lielām problēmām. Viens ir uh, kuģot mierīgos ūdeņos, pavisam cita lieta ir doties jūrā, kad valda pamatīga vētra. Es domāju, ka jūs spēsiet pierādīt to, ka varat uh, vadīt kuģi vētrainos ūdeņos. Ja mēs papētītu konkrētas lietas, tad ir jāsaka, ka Eiropas centrālās bankas priekšādētājs ir um, izteicies visnotaļ pretrunīgi. No sākuma viņa teica, ka viņa nevēlas piesaistīt starptautisko valūtas fondu, jo tas nozīmētu, ka tiek atdoti zināma pienākumi šim fondam. Tāpat arī tika runāts par kopīgu obligāciju izdošanu visās eirozonas valstīs. Tādējādi mēs varētu finansēt Grieķijas atvesaļošanos ar daudz zemākiem procentiem, un tas varētu ļaut veicināt eh, Grieķijai tālāk attīstīties un nodrošināt izaugsmi Grieķijā. Mēs runājam tagad tikai no IKP viedokļa. Centrālās bankas argumenti bija, ka obligāciju izdošanu nedrīkst pieļaut. Tieši tāpēc, ka ir jāievēro princips piesāņotājs maksā. Es jums piekrīstu, ka mums ir jāizveido fonds tā, lai cilvēki varētu dot savu ieguldījumu savam glābiņam. Grieķijas lietas izpēta parāda, ka statistikai vispār nevar uzticēties. Un šeit atbildību vajadzētu uzņemties Grieķiem. Šķiet, ka bija tāda kā ielāpu lāpīšana attiecībā uz valsts finansējumu. Es domāju, ka mums vajadzētu ļaut uh, finanšu sektoru mums palīdzēt, tā lai šāda veida papildus pasākumi nevarētu notikt. Šķiet, ka ir notikusi vienošana, šķiet ir notikusi sadursme starp Eiropas, starp Grieķijas valdību un lielākajām bankām. Es domāju, ka mēs būtu varējuši no tā izvairīties, ja Eiropa būtu varējusi palīdzēt šajā gadījumā. Varbūt mēs varējām piesaistīt Grieķijas ministru, lai saprastu, kas īsti notika šajā situācijā. Glābšanas plāns nav labdarība. Mēs vēlamies izglābt dažas no lielākajām bankām, kurās ir Grieķu obligācijas. Komisāra kungs, Vai jūs uzskatāt, ka mums vajadzētu aizliegt zināma veida produktus, kas ir ļauši pieaugt spekulācijām Grieķijā? Īpaši gribētu atsaukties uz atvasinātajiem instrumentiem un CDS. La supervisión adelante. Será del Consejo la responsabilidad. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs vairāk uzraudzības un galu galā padomē vajadzētu arī nāk mums palīgā. Es ceru, ka es saņemšu pietiekami apmierinošu atbildi. Um, uh, thank you. Um, <laughs> uh, we, we had a... Paldies. Mums bija pavisam īsa uzruna, ko teica vicepriekšādātājs. Es gribētu teikt, ka kolēģiem tiek dota. Dots laiks tikai divi ar pus minūtes, lai uzdotu jautājumu, savādāk mēs uh, vispār nedzirdēsim atbildi. Žanam Žan Polam vārds. Varbūt mēs nepierakstījām visus runātājus, tāpēc tagad nolasīšu runātāju sarakstu. Perez, Jury, Lamberts, Clint, Swinburne, McCarthy, Podimati, Oconee, Hockmark, Ford, Dominici, Clute, Bullman, and I'm sure there's somebody I've missed. Uh, Mr. Camfern, anybody else? Right and I am absolutely closing the list at that. No. Vairāk neviens runātājs netiks eh, ielikt šajā sarakstā. Ženapolam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, mums visiem ir ļoti liels prieks, ka esat pie mums ieradies. Tāpat arī esam ļoti priecīgi dzirdēt, eh, cik apņēmīgs jūs esat īstenot šo programmu, un arī to, ka programma ir sastādīta tik skaidri. Jūs teicāt, ka jūs pašlaik darbojaties pie šīs programmas, ka jūsu dienesti visi sadarbojas, lai varētu nodrošināt rezultātus. Gribētu izteikt dažas komentārus. Tā kā direktīva neatiecas tikai uz augsta riska fondiem, bet arī uz citiem instrumentiem, tad ir jāatcerās, ka parlamentā ir veiks ļoti daudz darba. Mēs redzējām, kādā garā notika sarunas ar ēnu referentiem starp dažādām grupām. Kā jau jūs teicāt, mēs eh, šim tiltam varēsim pārkāpt tikai tad, kad būsim pie tā nokļuvuši. Taču es domāju, ka būs vajadzīgs liels vairākums, un esmu pārliecināts, ka padomas sarunas būs noteikti sarežģītas. Attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām biju referents iepriekšējā sasaukumā attiecībā uz regulu par kredītreitinga aģentūrām. Es gribētu jums uzdot jautājumu, kad jūs eh, publiskosiet dokumentus par nodokļiem. Ir vajadzīgi divi dokumenti. Pirmām kārtām eh, dokumenti pārējais posmam par kredītreitinga aģentūru uzraudzību, un otrs teksts, kas ir saistīts ar finansiālo uzraudzību. Tas attiecas uz bāzēlas pārbaudēm. Eiropas parlamentā. Mēs bijām avangardā tad, kad bija runa par uzraudzību. Mēs zinājām, ka tas ir jādara Eiropas līmenī, pretējā gadījumā nekas netiks sasniegts. Es gribētu jums eh, dot nelielu padomu. Esam šos jautājumus pētījuši jau ilgāku laiku. Ja runa par kredītreitinga aģentūrām, tad nevienmēr atbildes ir bijušas apmierinošas. Ja runa par Eiropas reitinga aģentūrām, tad šis jautājums ir vēl sarežģītāks. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit iedzināties detaļās. Es nedomāju, ka šeit ir pārāk daudz šķēršļu. Ja runa par tirgiem, tad kredītreitinga aģentūras nevar uzskatīt par kaut kādu finanšu guru, par vienīgo arbitru šajā situācijā. Tieši tāpēc mēs apsveicam politiku, kas tiek gatavota. Lielas paldies! Es ļāvu Žanam Polam uh, izteikties ilgāk, tāpēc, ka viņš atteicās no sava laika iepriekšējās debatēs. Vortmans Kols kundzei vārds. Lielas paldies, priekšēdētāji! Es arī vēlētos atbalstīt uh, komisāru Barņē, es vēlētos apsveikt viņa pieeju. Īpaši gribētu uzteikt viņa vēlmi veidot stingrāku likumdošanu Eiropas līmenī. Tāpat arī viņš darbojas G20 mērogā tā, lai panāktu starptautisku iesaisti. Tikai šādā veidā mēs varēsim patiesi atrisināt šīs problēmas. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmām kārtām, ir pareizi, ka jūs vēlaties striktāku likumdošanu attiecībā uz uzraudzību un banku pārstruktūrēšanu. Taču šī dokumentu paka sastāv no vairākām sīkākām daļām - CDR3, maksātspējas nodoklis. Jūs runājāt par ekonomikas atveseļošanos. Bankām patiešām vajadzētu spēlēt primāro lomu, it īpaši, ja runa par aizdevumiem maziem uzņēmumiem. Šīs funkcijas ir jāveic pēc iespējas ātrāk. Vai jūs sagatavosiet vispārēju ietekmes izvērtējumu jūsu priekšlikumam? Katra šī sīkākā detaļa noteikti nāks ar savām sekām, un tas mums viss ir jāņem vērā. Ja runa par trešajām valstīm, tad šī problēma ir patiešām liela. Jūs pieminējāt G20 un kā G20 vajadzētu iesaistīt. Man ir radies iespējas, ka parlaments vēlas iet nedaudz tālāk. Es atcaucos uz prakstu, kas tika publicēts Wall Street Journal un par G20 standartu īstenošanu. Mani ļoti interesētu jūsu viedoklis, un es arī gribētu dzirdēt par uh, privātajiem fondiem un investoriem. Lūdzu, izsakieties īsāk, pretējā gadījumā pēdējiem kolēģiem nebūs vispār vairs laika. Pervančē vārds. Liels paldies, priekšādātāji! Paldies, komisārkungs! Jūs pieminējāt G20 darbu. Protams, ka mums vajadzētu izmantot to, kas ir paveikts. Mēs nevaram visu tikai un vienīgi kritizēt. Ja runa par G20 secinājumiem, tad nevar tos eh, piemērot tikai daļēji. Es domāju, ka mums ir vajadzīga pamatīga reorganizācija. Tā, lai teksti nebūtu tikai un vienīgi starpvaldību sagatavoti. Mums ir savstarpēji jānovērtē citu paveiktais darbs. Šeit ir runa par fórumiem, ne tikai par starptautiskām organizācijām. Par Grieķijas gadījumu jūs teicāt, ka Eiropa varētu rast risinājumu, ja tā izrādītu solidaritāti. Manuprāt, ir pienācis pēdējais laiks, lai mēs tā rīkotos. Mums ir jāskatās to, kas notika pagājušā nedēļas nogalē. Mēs nevaram teikt, ka Eiropas Savienība labi pārvalda šo krīzi, tā nebūtu nav. Es nevēlētos šeit aptvert visu spektru, tāpēc uzsvēršu tikai konkrētus jautājumus. Es nevēlētos, lai šeit eh, parādītos dialogs starp mani un Žanu Polu Gozesu, kurā jūs vienkārši klausītos. Žans Pols Gozes eh, rakstīja ziņojumu par šiem jautājumiem. Tāpat arī ir vesela teorija par to, vai CRA būtu jāskata par vienotu veselumu. Taču man ir jautājums. Kam Standard and Woodies atskaitās tad, kad viņi gatavo šos reitingus? Šis jautājums ir viens no svarīgākajiem. Ja mēs paskatāmies uz šīs krīzes cēloņiem, tad tie ir interešu konflikti, pārāk plaša rīcība un arī arbitrāža. Bankas cenšas pielāgoties saviem uzraugiem, tās draud saviem regulātoriem, ka tās atstās tirgu, ja likumi nemainīsies. No otras puses mēs redzam, ka tiek ieviests regulējums, kurā ir iesaistīti daudzi spēlētāji, daudzi lieli spēlētāji. Tā skaitā lielās investīciju bankas, kas ir tās, kas diktē visu, kas notiek. Kā mēs varētu izmainīt tā, lai šī, šī attīstība neturpinātos? Ko mēs varētu darīt, lai bāzās komitejā mēs dzirdētu arī citas balsis, ne tikai banku regulātoru balsis? Varbūt mēs varētu iesaistīt arī otru vienādojuma pusi, piemēram, Eiropas parlaments varētu noteikt, ka, ir, ka tiek paredzēta budžeta kategorija ekspertiem, tā lai varētu apkopot pieredzi tiem spēlētājiem, kas atrodas otrajā lobētāju pusē, tad tie, kas nav lielās, tie, kas nav lielās bankas. Banku stabilitāte ir svarīga, bet ir jādomā arī par banku noderīgumu ekonomikas finansēšanā. Kolēģi! Ir pilnīgi skaidrs, ka visi grib izteikties un nevis uzklausīt atbildes. Tāpēc es šeit e, nolasīšu visus jautājumus tā, lai komisija varētu izteikties. Ja vēl tad nebūs visi atbildēts, tad mēs lūgsim komisiju, lai atbild rakstiski. Jo divas, trīs minūtes ir par garu, lai at, uzdot jautājumu. Paldies liels! Es nāku no valsts, kas pārņēmis prezidentūru, proti no Ungārijas. Tāpēc es ļoti vēlos zināt, kāds būs mūsu uzdevums. Es uh, runāšu par um, pamatkapitālu, par direktīvām, par eh, G20 grafiku un uh, ES grafiku un plānojumu. Uh, jo mēs vēl neesam redzējuši komisijas priekšlikumu projektu. Kā, kāds ir komisijas plānojums laika ziņā un kādā veidā G20 grafiks tiks plānots? Ja šeit būs atšķirīgs, tad būs ļoti nopietnas problēmas gan uzņēmumu sabiedrībām, uzņēmējiem, gan bankām, uh, lai uh, aizņemtos naudu un Eiropas bankām būs nepatikšanas. Arī Bāzela 2 nav izpildīta. Kādā veidā mēs varam izve, e, e, izvairīties no izkropļojumiem konkurencei? Es zinu, ka ir pētījumi par ietekmi Bet mums ir jāskata atšķirības starp uh, uh, Rietumu Eiropu un Centrālo Eiropu, un tāpēc gribētu zināt, cik tālu ietekmes pētījumi ir attīstījušies. Paldies liels! Es esmu vīlies, vēlos eh, uz, uzklausīt arī komisāra atbildes. Barņē kungs, es um, neesmu tik optimists kā jūs attiecībā uz Grieķijas situāciju, jo um, nav solidaritātes Eiropas līderu starpā un krīze ir tikai padziļinājusies. Un šeit ir trūkumi Eiropas sistēmā. Mums ir jā, jāstrādā ar Grieķiju daudz vairāk nekā uh, tā praksa, ko ir piekopušas bankas te arī jā, jāskatās eh, uz eh, kredīt eh, jauno programmu un kādā veidā noteikti, ko bankas dara, vai mēs gribam tīri tiesiski atdalīt viņu funkcijas, vai, tiksim, mēs izvēlēties bankas, jeb arī mēs vēlamies veidot Ķīnas mūri starp depozītiem un ieguldījumiem. Paldies. Komisija vēlas izteikties par dažiem no šiem jautājumiem, lūdzu. Mēģināšu atvainoties par telegrafisko stilu, runāšu īsi, lai atbildētu jautājumus. Paldies! Pirmkārt par aptvērumu. E, darbības joma ir ļoti svarīga, ja mēs e, tīpaši mēs e, skatāmies, kādā veidā mēs sabalansējam dažādu organizāciju un institūciju darbu finanšu jomā. Un šeit ir atšķirības. Uh, Piemēram, viens ir, ka mēs skatām ka visus grozījumus, tas ir, ir pareizi pieeja, jo tas ir būtiski svarīgs jautājums, ja ir kāda struktūrāli priekšlikuma, piemēram, kāds būs jūnijā jo te ir jāatšķir ir finanšu e, e, institūcijas un e, nozares institūcijas, kas var izmantot šos finanšu instrumentus. Es ļoti labi saprotu, ka ir nepieciešams skatīt katru gadījumu atsevišķi. Garsēma Gājo jau norādīja, kāpēc ir jāmen e, Grieķu, Grieķijas krīze. Attiec, es nedomāju, ka es biju optimistisks. Jūs to minējāt. Žēl man. Uh, teica, es neesmu ne optimists, ne pesimists, es vienkārši esmu izlēmis rīkoties. Mums ir jāpieņem pragmātiska pieeja Grieķijas krīzē un jāatrod risinājums. Arī prezidents Barozo, protams, var izteikties pats, bet mums ir liela loma Un mans nolūks kā komisāram e, e, tirgus un pakalpojumu jomā ir skaidrs, ka man ir jārīkojas un e, un šie e, produkti, e, finanšu produkti ir jāizskād, jāizstrādā ļoti skaidrs aptvērums un satvars, kas ko dara. Un uh, Tas es ar vien vairāk un vairāk esmu pārliecināts, ka ir nepieciešama vispārēja regulācija e, e, tīpaši par atvasinātajiem instrumentiem, e, skatīties, kā tirzniecības depozitāri ir izveidoti. Un paralēli jāstāsta arī, ko amerikāņi dara, viņi parasti ir mums priekšā. Un cik tālu viņi tikuši mums priekšā un, un, un kas atpaliek no kā. Uh, tātad kredītreitinga aģentūrām. Š, šīm aģentūrām ir liels pilnvars ne tikai e, kompānijām un produktiem, bet arī e, dotajām valstīm. Tāpēc e, mums jāuzņemās atbildība par to, ko viņi dara. Un es gribētu atgādināt Guzēs kungam par laika grafiku. Uh, kur aģentūrām ir jāiesniedz uh, lūgumi līdz 7, 7. jūnijam un jāskatās, vai tas praktiski ir iespējams to visu risināt līdz decembrim. Bet mums ir jāiet vēl tālāk, jāskatās šo reitingu ietekmē eh, visa finansālā sistēma kopumā. Uh, Un tāpēc eh, es plānoju um, arī pārskatīt visu veidu, kā šis process notiek. Pašlaik tas ir tikai trīs lielu kompāniju rokās. Mēs ļoti cieši skatīsimies, kādi ir iespējamie riski, interešu konflikti un izveidosim galējo priek priekšlikumu decembrī. Es pētu šo jautājumu un arī turpināšu to darīt. Eiropas aģentūras pētieši, kā, es nezinu, kā, kāds, eh, vai, kāds būs šis Eiropas aģentūras status, vai būs tikai privāta, privātā un uh, valsts apvienotā, uh, un kāds būs viņu uzdevums. Ir ļoti nepieciešams nodrošināt objektīvu pieeju uh, aģentūras darbā. Uh, Š, tā, tā, tā, šeit ir tā divas dažādas pieejas varbūt vispērēji, vispār runājot uh, ekonomiku, ņemot vērā, kāda būs pareizie soļi um, krīzes apstākļos un kāda būs uh, budžeta politi politika, uh, jānodrošina tas, lai mēs varētu pareizi reaģēt, lai mēs pareizi izprast, lai mums būtu pareizie skaitļi, lai mēs varētu izvēlēties pareizos instrumentus un pareizi saskatītu trūkumus. Es tā ļoti īs, ātri izskatīšu visus punktus. mēs runājam par svarīgiem jautājumiem. Es esmu bijis ASV un pētīju, kā viņi to dara ļoti uzmanīgi. Un viņiem ir šī eh, trīskārtīgā kalibrācija banku regulējumā, un eh, trīs ceturdaļas visas ekonomikas finansē bankas, un tāpēc eh, mums ir arī eh, jā, jā, jāpēta šāda pieeja. Mēs meklējam un pētam, kādas būs ietekme banku regulācijai nākotnē Mēs jūs minējat G20, kas ir labāk nekā G7 vai G8, mēs tagad ir globāla pārvaldība finanšu jomā un es esmu uh, ieinteresēts arī drošībā. Attiecībā uz krīzi mums ir nepieciešami e, ekonomiskie un monetārie instrumenti, un e, es arī sniegšu savu priekšlikumu un veselu instrumentu kopumu finanšu pārvaldībai, e, kā ir atbildīga, kas gūtas uz reitingu aģentūru plecam, un arī, lai viņi varētu uh, Eh, mēs ātri viņus pārskatīt eh, un arī pastīties, kādā kontekstā viņi da darbojas. Piemēram, Grieķijas bija pārstēgs, cik ātri reitings krītas un kādas ir mācības, ko mēs varam mācīties no vesels eh, valsts. Tas jau nav jau vienkārši kā Grieķija, kā Eirozonas sastāvdaļa. Un uh, jo šī valsts ir it kā nodalīta no vispārējā. Es, jā, jā, piedod, vairāk nav laika. Atsimredot tas pūkstens kavējas, mums ir tikai pusstunda un vēl ir desmit eh, deputāti, kas gribas, grib izteikties, lūdzu, viena minūte katram un lūdzu uzdodēt tikai vienu jautājumu. Es jūs pārtraukšu, ja jūs gurāsiet ilgāk, lūdzu. Paldies, komisāra kungs. Komisāra kungs, jūs runājāt par fondu, ko jūs vēlaties izmantot. Jūs runājāt par fondu turpmākajiem nākotnes uh, plāniem, kā mēs varētu pārvarēt turpmākās krīzes. Es nezinu, kā šis eh, fonds eh, panāks tos apjomus, kādi mums ir vajadzīgi. Galu galā iemaksas, šīs iemaksas ir daudz mazākas. Jūs arī teicāt, ka finan vajadzēs iesaistīt finanšu institūtus, tā skaitā krājbankas un mm, daudz bankas, kas īstenībā vispār nebija iesaistītas krīzē. Uh, Es domāju, ka mums ir vajadzīgs regulējums, bet es gribētu arī panākt, lai nebūtu nekādi konkurences ier, ierobežojumi, konkurences kropļojumi. Tāpat, ja ir runa par mm, privātā īpašuma firmām, tad eh, galu galā šeit ir runa par vidusšķiru, kas šie, šie uzņēmumi ir ļoti svarīgi vidusšķirai. Ja runa par iekšējo tirgu, tad es domāju, kā, ka mums to vajadzētu turpmāk stiprināt. Ko jūs sagaidat no šī ziņojuma un ko jūs varētu pats no sevis eh, klāt vēl piebilst?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 es pat man paties prieks um, jūsu, mm, ka es dzirdu, ka jūs vēlties izveidot labāko uh, uh, regulējumu ar uzlabot finanšu pakalpojumus. Tomēr šajā uh, um, nāk, darbības laikā, nākošo mēnešu laikā es vēlos, lai jūs izteiktu lūgumu un izveidotu koordinētu analīzi par finansēm un ekonomiku, un es vēlos uzsvērt, cik, ne, cik ļoti nepieciešama e, koordinēta rīcība e, piemēram, ja mēs attiecībā uz klīringu, ja mēs skatāmies um, izņēmumus, tad jādom, jāpadomā arī par uh, Eh, arī eh, padomāt šādiem izņēmumiem par mazajiem vidējiem uz, uzņēmumiem. Ir ļoti svarīgi, lai krīzes vadība nebūtu atš, nošķirta no pārvaldības. Lies paldies! Itālija lūdzu. Divi jautājumi nāca komentārs, ņemot to, ka jāpalielina caurs pārskatīmība vai uh, komisija domā par eh, izpēti eh, un Goldmanas saka loma Grieķijas krīzē lai regulētu banku uh, darbību un sēdī trīs uh, pēdējo kārtu. Lūdzu, pastāstiet, vai jūs gribat uh, pātrināt šeit procesu, izdot noteikumus un regulējumu un eh, arī eh, kādā veidā, kādā laikā jūs eh, domājat stabilizēt kapitāla rezerves un arī, ko jūs plānojat par kapitalizētājiem bankām. Paldies! Paldies, priekšādātāji, pavisam īsi. Komisāra kungs, sirsnīgs jums paldies par jūsu ievadrunu un arī par jūsu sniegtajām atbildēm. Saistībā ar parādu norakstīšanu ir panīgi skaidrs, ka uh, attiecībā uz Grieķijas gadījumu kredīta apdrošināšana bija cieši saistīta ar situācijas pasliktināšanos. Tas tieši uh, padziļināja deficītu. Protams, tas nebija īstais cēlonis, bet tas noteikti pasliktināja šo situāciju. E, kāda ir e, šīs apdrošināšanas loma? Protams, ka nevajadzētu šeit iedzināties sīkumos, taču kādas mācības mēs varētu ņemt no šī Grieķijas gadījuma. Attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām es e, pilnībā jums piekrītu, komisāra kungs, ka patiešām uh, šīs idejas par kopīgu Eiropas aģentūru nav īpaši labas. Es domāju, ka šeit ir jādomā arī par demokrātiju. Mums vajadzētu uzdot arī šādu jautājumu. Kāda būtu jūsu reakcija? Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, euh, bonjour. Chers collègues. Euh, Liels jums paldies! Darbie kolēģi, tāpat kā jūs, uzskatu, ka mums ir nepieciešams uh, daudz stingrāks banku sektors, lai nebūtu pārmērīgu risku un turklāt jābūt arī labai vadībai un pārvaldībai. Komisārkungs, es vēršos pie jums par toksiskajiem aktīviem, kas ir šīs finanšu krīzes pamatā lielā mērā. Šie toksiskie aktīvi ir, ir kļuvuši par nastu, kā mēs varam tikt ar tiem galā, kas jādara vēršos pie jums arī pie vidiem maziem uzņēmumiem, jo tiem ir grūti, lai varētu, viņiem nav iespējas pie, piekļūt kreditiem un ņemt aizgūmus, piemēram, Francijas bankās. Tā pašā laikā šīs bankas, bankām ir rekord peļņa 11 miljardi. Lielas paldies! Ko ne? Liels paldies, ka es domājam par e, investīcijām. Es negribētu teikt, ka finanšu sektors ir piesārņotājs. Un es arī negribētu teikt, ka, e, ka banka sektors nebija pietiekoši kapitalizēts. Es to norādu tāpēc, ka Financial Times rakstīts šodienas numurā, ka ietekme jaunajiem noteikumiem varētu uh, nu, uh, nozīmēt to, ka būs 1% samazināšanās izaugsmē, varbūt pat vairāk. Un tāpēc ir jāsaka, ka rezultāts eh, Eiropā būtu pat lielāks, tāpēc komisāra kungs es te, lai nepieciešam veidot ietekmes eh, izpēte, kā, kā šie jaunie noteikumi var ietekmēt visu ekonomiku. Paldies par uzmanību. Paldies, Tiki. Mans jautājums saistās ar uh, tām darbībām, kas ir notikušas īpaši šajās krīzes apstākļos, proti uh, ļoti sarežģītas toksiskas eh, eh, pārvēršana vērtspapīros un eh, nodokļu maksātāji maksā par to visi. Un, diemžēl, tas ir ļoti zema jūsu prioritāšu sarakstā. Arī vakar tas bija norādīts, ka Bāzela tiks ieviesta, bet bet daži jau deputāti ir iesnieguši grozījums, kas attiec uz 2013. un 2014. gadu. Mums ir nepieciešams ietekmes izvērtējums, bet arī jāstrādā ar visu pasauli. Vai jūs piekrītat, ka, ir, ka ir pilnīgi nepiedodam, ka mēs tagad gaidīsim līdz Limai četrus vai piecus gadus, lai mēs varētu novākt tos aktīvus, kas ir radījuši šo krīzi? Paldies, Dominičī. Un ceru. kungs. Paldies! Jūs eh, runājat par nodokļiem un eh, atrastinātiem instrumentiem. Un, protams, te arī ir īpaša sadaļa par um, kredītu um, krīzi. Un tagad mēs um, taisamies aizliegt CDS. ko eh, tas ir respektīvi kredīt saistību mīmaiņas darījumi. Tālāk pie Jorgan Klūta lūdzu. Lielas paldies! Arī savas politiskās grupas vārdā es gribētos jums vēlēt eh, daudz veiksmes jūsu darbā. Man ir īsts jautājums par kredīta reitinga aģentūrām. Tās visas ir saistāmas ar situāciju Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Tās ir uh, Eh, spēlējušas tādu visai apšaubāmu lomu. Vai ir vispār kaut kāda jēga, un es gribētu šeit eh, dzirdēt jūsu vērtējumu, vai vispār kāda jēga eh, runāt šādā veidā, valstīm runāt šādā veidā. It kā no vienas puses mums ir vajadzīgas šīs aģentūras, kas veic reitingu, bet mm, valstis nevar saistīt ar, uzskatīt par uzņēmumiem. Tām ir pilnīgi citas funkcijas un citi uzdevumi. Uh, Varbūt vispār vajadzētu atteikties no reitingu izveidošanas valstīm. Paldies. Uh, thank you, Udo. Udo. Herr Kommissar. Komisārkungs. Daudz veiksmes uh, jūsu darbā. Paldies arī, ka jūs uh, tik cieši iesaistījāties uh, šo uzdevumu veikšanā. Divi jautājumi. Dominičī kungs jau runāja par eh, kredītsaistību mīņmaiņas darījumiem. kāpēc mums uh, vajadzētu pirkt eh, šos uh, kredītu, ap, šos, šo kredītu apdrošināšanu valsts aizdevumiem, ja šādu valsts aizdevumu nevienam nav. Es domāju, ka šeit vajadzētu rīkoties Eiropai. Otrs punkts. Vakar mums bija ļoti interesanta uzklausīšana par Oto Karasa ziņojumu CDR4. Un šeit ir skaidrāk parādījies tas, ka regulējums, kas ir paredzēts Bāzelē, īstenībā neatbilst vidusšķiras prasībā. Mums vēl ar vienu ir lielas problēmas ar tām bankām, kas ir izsniegušas aizdevumus vidusšķirai. Vai uh, komisija atbalstītu parlamentu un censties panākt jaunu vienošanos, kas sabiedrībai palīdz, palīdzētu daudz labāk nekā iepriekšējā vienošanās. Mēs pārbaudījām šo iepriekšējo vienošanos un ar to nekādā gadā, gadījumā nepietiek. Paskālā Marts. Barņie, bonjour. Barņie, kungs, labdien! Es arī pirms pāris, jūs pirms pāris dienām biju ASV, jūs noteikti runājāt arī par atvasinātajiem instrumentiem. Dzirdēju to, ko jūs teicāt par jūsu Amerikas partneriem un par nepieciešamību veidot tādu kā mīieskaita starpnieku iestādi, jeb klīringu iestādi. Vai jūs atbalstīsiet gal galā šādu sadarbspējas iespēju? Vai jūs teiksiet, kā atbalstat šo priekšlikumu? Šādu mīieskaita starpnieku iestādes izveidi starp ASV un Eiropu, jeb Eirozonā, tā lai tie var šādas, šādi iestādi tad varētu nodarboties ar atvasinātu instrumentu tirgošanu. Kei, paldies, ļoti labi. Nu, zināmā mērā arī jautājumi pārklājās un gribēju tikai vēl papildus piemetināt šeit noslēgumā, komisāri, ka savos ievadvārdos jūs teicāt, ļoti daudz ko par uzraudzību un par to, ka Lūk, cilvēki gaida, kad Eiropa reaģēs. Nu, šobrīd ir debats ļoti plašas, daudz šobrīd runā par to, kas tad bija vainīgs pie krīzes, un citi saka, tas bija virkne faktori, bet nu ik viens zina, ka viens no lielākajiem spēlētājiem šai krīzes izraisīšanā bija tieši bankas. Un tāpēc tagad mums jāparāda, ka spējam, ka rīkojamies, lai risinātu krīzi, liekam tam stiprināt kapitāla pietiekamību Līdz ar to tas arī ir viens no tiem, dar, viena no tām darbības jomām, kur mums jārīkojas. Es atvainojos jautājumu, ka bija tik daudz un uz tiem visiem es atbildu kopā, bet, nu, viss tagad atlikušais laiks šai sanāksmē ir jūsējais, lūdzu. Es pilnīgi noteikti centīšos atbildēt šiem jautājumiem, varbūt visus nevarēšu atbildēt pavisam detalizēti, jo tomēr tam laika īsti nepietiks. Bet, nu, Man jāsaka, man jādodas atpakaļ arī būs uz komisiju, mums ļoti svarīgi sanāksme šo pēcpusdienu. Jurī Kunze, jūs runājat par novērtējumu un par sakām, ko izraisa CDR, jeb kapitāla piet pietiekamības direktīva. Nu, laika grafiks attiec uz šī gada beigām. 2011. gada sākumā mums jau jāsāk strādāt pie CDR4, konsultācijas ir uzsāktas, Un eh, man ļoti interesē šo konsultāciju rezultāti. Es negribu šeit neko improvizēt, es negribu nodrošināt kaut kādu sintētisku sadarbību, nē. Mums bija publiska uzklausīšana šorīt. Un mēs runājam par to, kā šo sabiedrību publisko uzklausīšanu varētu sasaistīt arī ar šo CDR, jeb kapitāla prasību direktīvu. Tieši kā jau jūs norādījāt, dialogs ar ASV ir ārkārtīgi nozīmīgs Mums ir jābūt pārliecinātiem, bet nedrīkst būt naivi. Un šādai attieksmei jābūt no abām pusēm. kalendārs, kas saistīts starp CDR un G20, tam jābūt ļoti saskaņotam, ļoti konsekventam, jāpatur prātā, protams, to, ko dara mūsu amerikāņu analogi. Un jā, jāskatās arī uz to, kas norisinās šeit uz vietas. jāskatās, kas notiek citos reģionos, kas notiek starp Eiropu un ASV, kas notiek Āzijā, piemēram. Jūs runājat par to, ka jānodala dažādas banku darbības, nu, piemēram, tā kā tas notiek ASV. Nu, jāsaka, Eiropā bankas darbojas pavisam citādi, tā sistēma struktūra ir pavisam citādāka. Un mūsu komisija tāpēc nevēlas izvēlēties šādu darbību nošķiršanu, darbību jomu nošķiršanu. Nē, mēs vairāk runājam par globālo uzraudzību tajā, ko bankas dara. Lamberta kungam bija jādodas prom, bet es tomēr gribēju runāt par to, ko viņš vajadzēja. Viņš runāja par duālos uzraudzību, tātad iekšējo uzraudzību, kas lielākoties nozīmē tieši korporatīvo pārvaldību ārējo uzraudzību, ko īsteno nacionālās un Eiropas varas iestādes. Tātad divu līmeņu uzraudzību banku sektoram. Gribu jums atgādināt, ka Eiropā pusē no šīm 27 valstīm un pusē no eh, šo valstu bankām pilnīgi noteikti ir saknes ārzemju koncernos. Tās ir ārzemju koncernu meitas uzņēmumi. Un tāpēc lielākoties mūsu ekonomika virz uz priekšu tieši ārzem bankas. Nu, tā to būtiski varētu teikt. Līdz ar to pastāv zināmas sistēmiskas sakas, sistēmiski riski. Jūs runājāt par ekspertīzi, par, par zināšanām. Nu, nevar jums, diemžēl, atbildēt par šo budžeta līniju, šo jautājumu, ko jūs uzdevat par atsevišķu budžeta līniju, bet komisija strādā šobrīd uh, savu ekspertu lokā un tiek piesaistīti arī neatkarīgi eksperti un speciālisti, lai šāda veida neatkarīgas zināšanas, neatkarīgi informāciju saņemtu. Es biju Eiropas um, banku uzraudzības valdē, un tur deva mūsu Eiropas viedokli. Un domāju, ka progress vēl ļoti, progresam vēl ir ļoti liels potenciāls šo noteikumu iz, izrai izmantošanā. Tāpēc ir daudz, daudz jomas, kur mēs vēl varam uzlabot, eh, uzlabot šo zināšanu līmeni. Klīnskungs, jūsu doma par šādu krīzes risinājumu fondu, atbalsta fondu. Jāsaka, ir doma, par kuru tika runāts. Šis jautājums tika pacelts Ekofina padomē pirms pāris gadiem Madridē. Un, protams, ka šādu fondu nevaram izmantot kā panacēju. Tas tikai viens no daudziem instrumentiem šajā globālajā instrumentu kastītē, šai kopējā instrumentu kopumā, eh, kurā ietvert arī šī iekšējā un ārējā uzraudzība. Mums ir jāstiprina pārobežu uzraudzība un jāpiešķir pilnvars jau pirms sāks kaut kāda veida krīzes un katastrofas. Tā tad jāspēj izlīdzsvarot rīcība jau iepriekš. Nu, piemēram, tas attiec arī uz dividendžu sadalīšanu un izmaksu. Ja redzam, ka risks pieaug, tad tādā gadījumā vajadzētu veikt pārstru, pārstruktūrēšanu pirms iestājas katastrofāla situācija. Nevaram vienmēr prasīt, lai nodokļu maksātāji mūs glāb. Klīnskungs Es nevaru pastāstīt jums, kāda tad varētu būt šāda fonda summa, bet debats joprojām turpinās, ik viens tur līdzdarbosies. Līdzekļi tiks apkopoti. Gozes kungs un, un citi ir nākuši klajā ar domām, kā to tīri budžeta ziņā izpildīt. Nu, tāpēc jums nevar dot atbildes to, kā, cik liela būs šie līdzekļi un kā tie konkrēti tiks izmantot. Bet, kā jau teicu, mēs nevaram likt nodokļu maksātājiem par visu maksāt. Mums ir jāveido šāds krīzes buferfonds uh, eh, dalību valstīs un Eiropā. Jārīkojas, jāskatās arī uz šo saskaņoto uh, ietekmi, ko radīs visi pasākumi. Ja mēs šobrīd arī ņemam vērā MVU situāciju, ņemam vērā, būs tieši šiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attiecībā uz atvasināto instrumentu tirzniecību, kā iespējams aizsargāt nefinanšu sektoru. Domāju, ka krīzes profilaks ir ārkārtīgi nozīmīga. Un tie tie pasākumi, ko īstenosim nākam pavasar, sasaistot uzņēmumu pārvaldību ar šiem jautājumiem, un es gribu pārliecināties, ka šis instrumentu kopums tiek koordinēts. Tātad, jo labāka koordinācija, jo labāka pārvaldība, jo labāka uzraudzība kopumā. Ņemot vērā MIFI direktīvu, runāsim šeit par šiem eh, tumšajiem fondiem, neskaidrajiem fondiem. Makārtīs kundze, es šeit negribu pieminēt tādu Goldman un Saks jautājumu. Invest, izmeklēšana turpinās ASV šajā, šajā jomā šajā lietā. Un redzēsim, pie kādiem secinājumiem tā nonāks. Nu šobrīd izmeklēšana šķiet nāk klajā ar ļoti skandaloziem atklāto, atklājumiem, respektīvi nav bijuši nekāda veida morāla principu attiecībā uz tām darbībām, kas tika īstenotas šai uzņēmumā. Tur šai darbībā bija tik iesaistīti ļoti sarežģīti kompleksi produkti. kas arī mums nebūtu nebūt tik viegli saprotama. Un tāpēc šai uzraudzībai pilnīgi noteikti ir jābūt krietni augstākā kvalitātē un arī pārskatāmībai jābūt ievērojami lielākai. Mums, protams, ir atšķirības ar ASV, starp ASV tiesību aktiem un CDR3, bet, protams, kas jums sniegšu sīkāk informāciju arī par savu ceļojumu uz ASV, tad, kad tas notiks, un pastāstīšu jums, ko esmu uzzinājuši šī apmeklējuma rezultātā, un cik liela ir šī starpība starp šiem tiesību aktiem. Podimatas kundze runāja par grieķu situāciju, un to, kādu šeit lomu kredītreitinga aģentūrām arī pats uz šo jautājumu jau norādīja. Es domāju, ka jānodrošina arī šajā jomā pārskatāmība, īpaši attiecībā uz to metaloģiju, kas tiek izmantot kredītreitinga aģentūrās. Un es Podimatas kundze jums jau teicu, ka mums ir jāņem vērā mācība no, nu, no, nu, no šīs krīzes. Jau 13. janvārī runājām par, eh, deriv, par atlasināto produktu regulējumu un, protams, arī par kredīt saistību mīmaiņas darījumiem. Par CDS, jeb kredīt mīmaiņas eh, kredīt saistību mīmaiņas darījumiem runājot, jā, pilnīgi noteikti jūnijā, jūlijā strādāsim pie tiesību aktiem. Un, kā jau teicu, arī Bulman kungam var šādu atbildot, eh, darbs norisināsies. Mums jāpēt konkrētais konteksts. Skatīsimies arī uz valstu parādiem un CDS oktobrī. Viki Forda runāja par toksiskajiem aktīviem un to, cik nopietnas sekas tie rada. Arī Salkonī kungs eh, runāja par to. Protams, ka bankām būs jārūpējas par saviem vērtspīriem, protams, jādomā arī par maziem vidējiem uzņēmumiem, to, kā tie iedrīsies situācijā. Tā būs daļa no visa šī pakta, no šī regulējuma. Un e, jāsaka, MVU sektors būs ļoti delikāts. Jādomā par to, kā tie piekļūs, piemēram, pārtspapīru tirgumu. Mums ir pāris idejas jau šobrīd. Varbūt noteikti zināmus griestus, zināmus ierobežojumus e, darījumiem biržās. Nu, varbūt tādā veidā varētu nodrošināt labāku piekļuvu finansējumam tieši priekš MVU. Hokumār kungs runāja par ietekmi, kāda šie pasākumi atstās. Pilnīgi noteikti šādu ietekmi mēs novērtējumu veiksim, bet tāpat laikā mums ir jārīkojas, mums ir jāmācās no krīzes. Mums jāstrādā ar Bāzels komiteju, pie Bāzels tiesību aktiem. Jādomā arī pie maksāt nespējas noteikumiem jāstrādā pie maksātnespējas noteikumiem un to saskaņošanas. Tālāk, kas saistīts ar tirdzniecību, mums jāstiprina uzraudzību šai sektorā pilnīgi noteikti. Dominīčī kungs runāja par šo pārdošanu īsos termiņos, par pozīciju, par, kamēr vēl nav iestējies to atmaksas datums, par to pie tā strādāsim septembrī, tik runāts par kredītreitinga aģentūru lomu, Un e, es jau tīri publiski nācu klējā ar paziņojumu. Tas bija ceturtdien, kad mēs esam uzsākumuši darbu pie Eiropas aģentā, šādas Eiropas aģentūras veidošanas, respektīvi, tāpēc, lai tā varētu analizēt un noteikt e, kredītreitingus valstu parādiem, tātad valstīm. Jādomā par to, kādu pievienoto no vērtību nesīs šāda aģentūra, cik eh, darboties spējīgi tā būs. Nu, un, protams, ka te arī nodrošināsim konkurences mm, principu piemērošanu, tālāk par CDS kontroli un obligātu reģistrāciju. It īpaši tajos gadījumos, ka tas saistīs ar, val, tā saistīt ar valstu parādiem. Bulman kungs šo jautājumu pilnīgi noteikti sīkāk izskatīs šos priekšlikumus, kas Eh, saistīta ar Karas kunga priekšlikumu, ko jūs pieminējāt. Konfēna kungs runāja par reģistrācijas struktūrām un mīieskaitu starpnieku iestādēm, jeb klīringu iestādēm. Tas ir ļoti delikāts jautājums. Tas sasaistīts ar šo sadarbspēju, savietojamību. Un mums jāskatās uz to mazliet arī no tehniskajiem aspektiem, kā to iespējams nodrošināt. Jādomā arī par lomu, ko šeit var spēlēt Eiropas Savienība kopumā, veidojot šāda veida mīieskaita starpnieku iestādi. Tā būtu iestāde, kas iet pāri visam tam, par ko esam domājuši iepriekš. Tā ir tā, tas tāds milzīgs solis uz priekšu. Un tas, protams, saistīts viss arī ar tirdzniecības depozitāriem šos jau, šīs domas, šīs idejas iestrādāsim arī dialogā ar ASV, runāsim par šo savietojamību arī tīri no tehniskā aspektiem skatoties. Mums ir divi mērķi šeit - spēcināt drošību un sistēmas stabilitāte veicināt, un otrs mērķis pilnīgi noteikti ir nodrošināt atbilstīgo konkurences līmeni. Par relokācijas, ja pārvietošanas jautājumiem runājot. Tas saistīts ar to, ka ir vajadzīgas atbilstīgas struktūras atvasināto instrumentu kontrolē, un par to arī vēl mums jā, jādiskutē ar ASV. Mums vajadzētu radīt iespēju runāt par šādu veidu mīieskaita starpnieku iestādēm ar ASV, un tad varam runāt tālāk par e, šīm iestādēm. Protams, jānodrošina to uzraudzību, tam jābūt arī ar labu pietiekamu kapitālu. Tiks organizēts arī publiskās konsultācijas pirms jebkāda iniciatīva uzņemšanās, uzņemšanās, bet tas pilnīgi noteikti ir svarīgs jautājums. 80% no tirniecības darījumiem ar atvasinātiem instrumentiem notiek neuz, neuzraudzītas. Tās šie darījumi netiek reģistrēti, tie neiet cauri ieskait starpnieku iestādēm. Un šī tendence mums ir jāmaina. Pirmais noteikums attiecībā uz atbildības uzņemšanos, un par atbildības uzņemšanos šeit runāja daudzi, ir tas, ka jānodrošina šo instrumentu uzrādīšanu un kontroli. Paldies! Uh, thank you, Liels paldies, paldies komisāra kungs! Domāju, ka tad, kad jūs uh, bijāt šeit uzklausīšanā, domājat, ka tas ir tas lielākais, sarežģītākais, uh, ko no jums var prasīt. Bet lūk, tagad es domāju, jūs sapratāt, ka katru reizi, kad esat šeit, spiediens ir arvien lielāks, jo darba apjoms ir viens lielāks. Lielas paldies jums! Un, uh, protams, ar nepacietību gaidīsim jūs šeit atkal.